Good morning, colleagues. Uh... Labrīt, kolēģi. Es atvainojos, ka sākam ar nokavēšanos. Paldies tiem kolēģiem, kas uh, bija ieradušies laikā. Sāksim ar 13. punktu. Vienkārši gribu atgādināt, ka mums ir šis te punkts par uh, Dāniju un Eiropolu 11.30 un šodien trijos būs struktūrētais dialogs ar komisāru Avramopolus kungu. Uh, Vienkārši gribēju atgādināt šos par šiem diviem punktiem. Tātad sāksim ar 13. punktu. Tas ir uh, psihoaktīvās vielas jautājums, un uh, referents ir Lorenzo eh, Fontana. Tā kā ir treš, trīs mēnešu termiņš, ko ir noteicis uh, noteikusi padomē, koordinātori ir nolēmuši pie šī jautājuma strādāt tikai angļu valodā. Fontānas kungs, vai jūs gribētu īsi prezentēt jūsu ziņojumu? Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. janvāris eh, rītdiena, 6. pēcpusdienā. Lūdzu, Fontānas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es gribētu tikai īsi stādīt priekšā savu uh, ziņojumu un pastāstīt, par ko šeit ir runa. MTMB to sauc arī par Black Mamba. Eh, tas ir Eiropola un Eiropas eh, narkotika monitoringa centra kopējais ziņojums, ko esam saņēmuši. Komisija un dalība valstis uh, tad um, deva uzdevumu padomēji iegūt informāciju par šīs jaunās vielas ražošanu un lietošanu. Tika pasūtīts arī pētījums par šo vielu un arī par to, kā noziedzīgas organizācijas iesaistās šajā procesā šo vielu, laižot tirgot, tātad tirgojot. Un uh, runa ir arī par kontrols pasākumiem, kas būtu jāievieš. 21. jūlijā monitoringa centrs uh, uh, iesniedza komisijai un padomēji ziņojumu par šīs vielas riskiem, un galvenais secinājums ir tāds, ka šī viela tiek uzskatīta par blakus vielu, tā sauktajām sintētiskajām kanabīdijām vielām. Un tas ir kopš 2014. gada, kad eh, šī viela ir parādījusies 23. dalībvalstīs kā narkotika. Black mamba ir eh, īpaši iedarbīga un eh, dažādo psihotropo vielu kvalitāte uh, Uh, noved pie strājām saistībām. Tās ir legāls vielas, no kā tiek izgatavota šī viela, un 25 gadījumos ir bijusi saindēšanās un bijuši arī nāves gadījumi, un tāpēc uh, tiek lūgts, lai dalībvalstu kontrolas reģistros šī viela tiktu iekļauta. Gribētu piebilst vēl sekojošo. Mēs paši uh, ievācām informāciju internetā par šo vielu un uh, jāsaka, ka uh, ši, šī informācija tiešām bija šokējoša, kas tiek izplatīta internetā par šīs vielas lietošanas sekām. Tātad ir būtiski kaitējumi lietotājiem. Uh, Un tās ir paliekošas sekas, ko var iegūt lietojot šīs vielas uh, tieši tāpēc, ka šī viela ir tik bīstama. Paldies! Liels paldies, Fontānas kungs! Gribētu pārbaudīt, vai ir vēl kāds deputāts, kas grib uh, izteikties Mecālas kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es aizstāju uh, Bonī kungu šeit. Uh, Viņš un arī mēs, viņa kolēģi, gribētu pateikties Fontānas kungam par ziņojumu projektu sagatavošanu un prezentāciju attiecībā uz padomes lēmumu par šo jauno vielu MDMB šmika. Um, padome saka, ka šeit vajadzētu ieviest kontrols pasākums attiecībā uz šo vielu. Fontānas kungs iesaka atbalstīt šo uh, lēmumu un Bonīkungs viņu atbalstu. MCDD eh, zinātniskā komiteja šo vielu ir konstatējusi. Viela ir konstatēta 23 dalībvalstīs, 8 dalībvalstis ir ziņojušas par 28 nāvis gadījumiem un 25 akūtu saindēšanās gadījumiem. Un tā kā šī viela ir ļoti uh, spēcīga un tajā ir ļoti daudz legālu vielu uh, un ka tā ir tik toksiska, uh, jo lietotāji nezina. Uh, Uh, cik šīs vielas ir kādā produktā, ko viņi lieto, un tāpēc nevar paredzēt, kādas būs šīs vielas lietošanas sekas, tā kā šī viela tiek uzskatīta par uh, bīstamu, ņemot vērā aģentūras vērtējumu, un uh, ir izpildīti visi kritēriji, lai šos kontrols pasākums ieviestu, mēs aicinām atbalstīt padomas lēmumu. Paldies! Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu arī uzsvērt to, cik svarīgs ir šis ziņojums un tas mērķis, kuru piedāvā padome attiecībā uz dalībvalstu pienākumu šo vielu uh, iekļaut kontrolējumā vielu sarakstā. Uh, tas ir ļoti būtiski, un ja katra dalībvalsts uh, izlēms eh, kontrolēt vai nekontrolēt šo vielu, eh, vielu, kas ir toksiska un ir pieejama tirgū, tad ir skaidrs, eh, ka risks aizvien paaugstinās, ja mēs domājam par pārobežu tirzniecību un šīs vielas aprits iespējām pāri robežām iekšējā tirgus ietvaros. Uh, Tātad eh, šeit mēs eh, runājam arī par problēmu, kas skar īpaši jauniešus. Mēs konstatējam, ka Eiropas Savienībā ir daudz jauniešu, kas eh, lieto šādas vielas, un tāpēc es domāju, ka šis ziņojums ir ļoti būtisks, ir nepieciešama a, konkrēta a, likumdošana, lai visas dalībvalstis veiktu uh, Uh, kontrols pasākums un arī noteiktu kriminālas sankcijas, uh, runājot par šīs vielas uh, izplatību. Protams, ka ir jānodrošina pilsoņu aizsardzība, jo īpaši jauniešu aizsardzība. Tā ir augsta riska kategorija šajā kontekstā, un es novēlu veiksmi referentam. Much, um... Paldies, Gripīnī kundze. Paldies, Fontānas kungs. Mums grozījuma iesniegšanas termiņš ir eh, paredzēts rīt, 6. pēcpusdienā un 31. janvārī mēs to atkal skatīsim komitejā. Paldies jums visiem trim. Labi, tagad, kolēģi, pāriesim pie 14. punkta, kas ir eh, parlamenta juridiskā dienesta uzstāšanās par tiesas spriedumu, kas tika pieņemts eh, decembrī Te ir divas lietas, kas attiecas uz atbilstību uh, Eiropas Savienības un Nacionālajai likumdošanai par datu uzglabāšanu, par atrašanās datiem uh, tā skaitā. Un uzreiz došu vārdu juridiskā dienesta pārstāvim, lai viņš var prezentēt šo jautājumu, šo atzinumu. Un tas ir Mūrkungs. Lūdzu, Mūrkungs. Thank you very much. Liels paldies. Es prezentēšu šodien eh, kopienu tiesas eh, spriedumus, eh, kas tika pieņemti 21. decembrī. Un te ir runa par datus uzglabāšanu un par nacionālo datu iestāžu pieeju šiem datiem. Uh, Um, te bija divas atšķiri, atsevišķas lietas. Pirmajā lietā tā bija um, tele divi uh, lieta no Zviedrijas, un uh, otrā lieta bija saistīta ar apvienoto karalisti. Tās bija atšķirīgas lietas, tās skar nacionālā likumdošana attiecīgajās dalībvalstīs, Zviedrijā un apvienotajā karalistē, bet paceltais jautājums bija ļoti līdzīgs, un tāpēc tiesa apkopoja šīs uh, lietas un uh, sniedz vienu spriedumu abās šajās lietās. Uh, Abas lietas attiecas uz nacionālās likumdošanas uh, likumību attiecībā uz datu uzglabāšanu Eiropas uh, tiesību kontekstā, un, uh, jo īpaši šeit ir runa par e-privātumu direktīvu, kuru ir pieņēmis parlaments un padome. Un šī direktīva ir jālās arī hartas kontekstā, un tie tie jautājumi, kurus skatīja tiesa. Pirms es sākšu runāt par spriedumu, es gribētu uh, Eh, tikai pateikt, ka Eiropas parlaments neiesniedz nekādus eh, komentārus šajā kontekstā, eh, nebija puse šajā tiesā. Es vienkārši pastāstīšu par to, ko teica tiesa. Tātad tagad par šiem spriedumiem. Bija trīs jautājumi, ko skatīja tiesa. Pirmkārt, aptvērums, Eiropas tiesība aptvērums, jo īpaši e-privātuma direktīvas aptvērums. Otrais jautājums, kas tika skatīts, bija tas, vai vispārēji datu uzglabēšana ir atļauta Eiropas tiesību kontekstā kontekstā. Un, um, Trešais jautājums bija par nacionālo iestāžu pieejas jautājumiem. Un ļoti ātri iziešu cauri šiem trim jautājumiem. Pirmais par Eiropas uh, likumdošanas aptvērumu. Šeit tiesa ļoti rūpīgi izskatīja e-privātuma direktīvas uh, noteikumus un interpretēja šo direktīvu hartas kontekstā. Un tagad tiesa atzīst, ka e-privātuma direktīvas aptvērums uh, attiec ne tikai uz datu uh, uzglabāšanu, ko veids dat, um, pakalpojums sniedzēja, bet arī nacionālo iestāžu pieeju šiem datiem. Tātad šādā izpratnē uh, tiesa uh, saka, ka šis aptvērums e-privātuma direktīvā ir ļoti plašs. Tas nebija tik pašsaprotami iepriekš. Daudzi teica, ka tikai šie pirmie aspekti ir iekļauti Eiropas likumdošanā, tātad uh, kāda ir pienākuma pakalpojumu sniedzējiem, bet šajā iekšējā tirgus jomā Uh, Eiropas uh, likumdošana, tika teikts, neatiec uz nacionālajām iestādēm, jo īpaši uz policiju. Tā tika teikts. Bet tiesa šo viedokli noraidīja un uzskata, ka šī direktīva attiecas uz abiem aspektiem, tā skaitā uz nacionālo iestāžu pieeju datiem. Tātad šī. šī um, uh, direktīva ir spēkā un arī tad līdz ar to uh, Pamatiesība hārta ir spēkā, un tas tieši interesē parlamentu, jo tā ir likumdošana, kur pieņēmis parlaments. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts bija jautājums, kuru pacēla Zviedrijas tiesas. Tās gribēja zināt, vai tas ir iespējams pieņemt nacionālo likumdošanu, kas uh, nodrošina vispārēju datu uzglabāšanu. Un tad, kad Zviedrijas tiesa runāja par vispārēju uzglabāšanu, tad viņi to definēja tā, ka uh, visa lietojuma dati visiem lietotājiem tiek eh, saglabāti visos elektronisko saziņas, eh, elektroniskās saziņas veidos. Tātad visi šie dati ir visu laiku jāuzglabā. Un Tele2 Zviedrijas eh, pakalpojums sniedzējs bija iebildes pret šo uh, pienākumu saglabāt visus, visus datus. Uh, uh, un viņi teica, ka tas ir pretrunā Eiropas likumdošanai. Uh, Tiesa skatīja šo jautājumu un paziņoja, ka vispārīga un nediskriminējoša um, datu uzglabāšana ir noteikta 15. pantā privātuma direktīvā, un tiesa ļoti spēcīgu viedokli pauda, ka tas uh, pārsniedz uh, to, kas ir absolūti nepieciešams, un tas nevar būt pamatots demokrātiskā uh, sabiedrībā. Tātad tiesa teica, ka nevar pieņemt šādu tik plašu apjomu datu saglabāšanu, un ka ir jābūt uh, drošības noteikumiem, uh, kas to visu uh, relativizē. Tātad tas ir ļoti svarīgs uh, paziņojums. Uh, runājot par kontekstu, tādu viedokli neieņēma daudzi. Uh, un daudzas puses eh, arī interpretēja digitālo tiesību spriedumus eh, um, eh, dažādos veidos. Viens viedoklis bija tāds, ka vispārēja datu uzglabāšana ir iespējama, ja ir pietiekami drošības noteikumi. Šeit ģenerāla advokāts teica, ka vispārēja datu uh, un uzglabāšana varētu tikt atļauta, ja šīs drošības klauzulas būtu tādas spēcīgas. Un arī uh, citas puses uh, tā teica, un tā bija, tas bija tikai mazākums, eh, kas bija šī kompānija Tele2 Zviedrijā, un dažas puses arī, kas uh, izteicās atbalstot Vatsonu kungu. Um, Um, apvienotās karalistas lietā, tikai viņi teica, šis mazākums teica, ka vispārēja uh, plaša apjoma datu uzglabāšana ir nepieņemama, neskatoties uz to, kādi ir uh, drošības nosacījumi. Un tiesa uh, noraidīja ģenerāla advokāta priekšlikumu, vairākumu viedokli, un tagad skaidri ir pateikusi, ka tas, ko digitālajā lietā tiesa teica, ir tas, ka nedarīs diskriminējoša datu uzglabāšana nav pieņemama Eiropas uh, likumdošanas ietvaros. Tas ir svarīgs aspekts. Un uh, tiesa arī turpināja sakot, ka um, mērtiecīga datu uzglabāšana var būt attaisnota, un šeit uh, tad tiek runāts par to, kas ir šāda uh, mērtiecīga uh, vai ierobežota datu uzglabāšana, kur ir jābūt pierādījumiem, piemēram, uh, to varētu, piemēram, ierobežot ar geogrāfiskiem kritērijiem, ar laika periodu vai ierobežotu lietotāju profilu. Tas neprādījās šajā digitālajā spriedumā iepriekš. Un tagad trešais un pēdējais punkts par nacionālo iestāžu pieeju datiem šeit. Tiesa sākumā uh, uzsver, ka tikai uh, mērtiecīga datu uh, uzglabāšana var tikt pieņemta, bet te ir vēl uh, jautājums, protams, par to, kad nacionālajām iestādēm ir pieeja šiem uh, datiem, un šajā digitālo tiesību uh, spriedumā jau arī bija par to runa, ka tur ir īpaši noteikumi, kas nacionālajai iestādēm ir uh, jārespektē, proti, ka ir jāpiesaka uh, tiesnesim, jāpieprasa tiesnesim šāda pieeja, uh, Un šie ir obligāti noteikumi, kas pastāv, un tie ir visi jāievēro, jo daži teica šajā lietā, ka jā, nu visi kritēriji varbūt nav nepieciešami, ir jāskata šī te kopīgā situācija un ir jāatrod līdzsvars, bet tagad tiek teikts, ka ir jāizpild visi kritēriji. Tas arī ir ļoti svarīgs precizējums, jo īpaši šī te nepieciešamība prasīt uh, tiesnesim atļauju pirms var sniegt uh, pieeju. Bet tiesa pat iet vēl uh, eh, viens soli tālāk, nosakot vēl papildus nosacījumus, kas neparādījās digitālo tiesību spriedumā. Un te tikai divi piemēri. Viņi saka, ka var sniegt pieeju tikai nacionālajiem iestādēm, individu datiem, par kuriem ir aizdoms, ka viņi ir iesaistījušies nopietnās kriminālās aktivitātes. Tātad, ja nacionālās tā, aut, iestādes prasa pieeju, tad te ir jābūt runa par aizdomās turētajiem eh, krimināla tiesību kontekstā. Un šeit eh, tiesa arī atsaucas uz Strasbūras kopienu, es atvainojos, cilvēktiesību tiesas eh, spriedumu, piemēram, Saharau lietā. Uh, Un vēl viens punkts, kā gribētu vērst jūsu uzmanību, ir tas, ka tad, kad dati tiek uh, uzglabāti, tad nacionālām iestādēm ir jāinformē uh, attiecīgie cilvēki, uh, ja tas nekavē izmeklēšanu. Un tad ir jānorāda cilvēkiem, ka viņiem ir arī tiesības vērsties pret šiem spriedumiem. Tātad tiesa papildina savu judikatūru. Uh, ar šiem precizējumiem, un tagad ir ļoti skaidrs, ka šie uh, nosacījumi visi ir jāievēro, arī šie papildus nosacījumi. Tātad secinājumā gribētu teikt, ka tas ir ļoti būtisks spriedums, tas precizē e privātuma direktīvas apsvērumu, aptvērumu kā plašu, un um, gan e privātuma direktīva, gan harta e, nosaka, ka Um, nav pieņemama vispārēja datu uzglabāšana, bet varbūt pieļaujama uh, mērķiecīga datu uzglabāšana. Un uh, te ir runa arī par papildus nosacījumiem. Vispēcot pēdējā piezīme, ja drīkst, uh, vienkārši arī interesanti atzīmēt, ka tiesa atkal atsaucas uz Strasbūras Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru. Tas nav nekas jauns tiesa to dara regulā, regulāri, arī digitālās, eh, digitālajā spriedumā par to bija runa. Un eh, arī nesenākie Strasbūras spriedumi, jo īpaši Zakarova um, spriedums par uzraudzības pasākumiem Krievijā un arī cita lieta par uzraudzības pasākumiem uh, uh, Ungārijā. Tie tiek minēti, jo pirms pāris gadiem mēs apspriedām šos jautājumus, bet tagad varam teikt, ka ļoti skaidrs, ka Luksemburgas un Strasbūras uh, judikatūra ir ļoti līdzīga uh, šajos jautājumos. Tas arī bija tas, ko gribēju galu beigās uzsvērt. Paldies! Paldies! Tie bija ļoti svarīgi precizējumi par datu uzglabāšanu un uh, datu lietošanu. Tas bija tiešām ļoti noderīgi. Gribēju tikai pajautāt, vai. Jā, nu šis spriedums ir ļoti skaidrs, um, bet varbūt tomēr deputāti grib uh, kaut ko piebilst tam, kas tika teikts. Es domāju, ka tas ir ļoti labs spriedums. Korācis Bildes kundze, un pēc tam Birgit Cipel, lūdzu. Mačā. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Es uh, Patiešām um, priecājos, ka tika sniegt šis juridiskais skaidrojums. Man ir pilnīgi skaidrs, ka pēc tam, kad tiesa atcēla datu uzglabāšanu, ir radies vai nu legālais vakums, vai arī uh, juridiskā nenotiek, nenoteiktība. Tāpat arī uh, mēs redzam, ka ir notikusi sadrumstalošanās, jo jebkura no dalību valstīm var atstāt šo spriedumu balstoties uz uh, datu uzglabāšanas direktīvu. Uh, vai arī uh, var rīkoties kā Zviedrija, kur uh, eh, tiesība akti atbildā eh, tiesas spriedumam, ja es pareizi sapratu, ko jūs teicāt. Manuprāt, šeit mums rodas problēma. Tiesa sprieda, ka nevar uzlikt vispārēju pienākumu telekomunikāciju uzņēmumiem um, kaut kādā veidā diskriminēt šos uzglabātos datus. Taču tagad dalībvalstis principā var darīt to, ko tās vēlas. Um, Šīs spriedums un arī tas, kas notiek Lielbritānijā, ir tikai zīme, ka mm, tieši spriedumi uh, tiesās nodrošina šo tiesisko noteiktību, un tie nav likumi, kas to nodrošina. Tas rada ļoti liels problēmas, tāpēc, ka informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm par tik svarīgu jautājumu ir ļoti sliktā līmenī. Uh, Protams, ka mums ir jārespektē tiesas spriedumi, mums ir vajadzīgas garantijas un uh, jānodrošina samie, samērīgums, taču es uzskatu, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar jaunu priekšlikumu par to, kas būtu jādara, lai mēs varētu vērsties pret uh, smagiem noziegumiem. Uh, par apdraudējumu sabiedrības drošībai un tā tālāk. Mums vajadzētu harmonizēt Eiropas datu uzglabāšanas tiesisko ietveru. Nevajadzētu pieļaut šādu sadrumstalošanos kā pašlaik. Paldies! Paldies, tagad Birgita Sipele. Paldies, priekšādētāji! Vispirms es vēlējos pateikties par sniegto skaidrojumu. Pilnībā piekrītu mūsu kolēģei Koracē Biltē. Es vienmēr Esmu bijusi mazliet apmulsusi pēc sprieduma par datu uzglabāšanu, kur ir teikts, ka šie likumi vairs nav spēkā. Bet dalībvalstu likumi, kas tika izveidoti tikai tāpēc, ka tika pieņemts Eiropas tiesība akts, vēl ar vien pastāv. Manuprāt, tas ir visnotaļ jocīgi. Uzskatu, ka šeit ir vērojams problēmas ne tikai datu uzglabāšanas jomā, bet arī citās jomās, kur rodas uh, pretrunas ar Eiropas Savienības direktīvām. Ja šīs direktīvas tiek atceltas, dalībvalstu likumi vēl ir vien pastāv, tieši tāpēc mēs īsti nesaprotam, kā rīkoties. Liels paldies par šo skaidrojumu. Es arī ļoti augstu vērtēju šo informāciju, tāpēc, ka mums ir jādomā par tiesību aizsardzību un pārliecīgu tiesisko aizsardzību. Uh, Mēs šeit dažkārt saskaramies ar vairākām datu bāzēm, kas tiek radītas dažādu iemeslu dēļ. Un mēs sakām, ka tiesībā aizsardzības iestādēm ir iespēja piekļūt visām šīm datu bāzēm. Runājam arī par to, ka šīm datu bāzēm ir jābūt savstarpēji saistītām. Īstenībā šis spriedums tikai pasvītro debates mūsu darba grupā par, sartā, par um, sadarbības ar datu bāzēm. Mums ir vajadzīga piekļuve šīm datu bāzēm, bet mums vajadzētu skaidrot, kāpēc visām iestādēm ir jādod šī piekļuve. Uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams nodrošināt skaidrus noteikumus šajā jomā. Paldies, um, Birgītē, tagad Kornēlija. Kornelija Dēn Silvija. Un labāk. Pēc Kornelijas Silvija. Jā, liels paldies. Es arī esmu ārkārtīgi priecīga par šo skaidrojumu, kaut gan jau iepriekš bija skaidrs, ka viss ir skaidrs. Es a, eh, gribētu norādīt, ka, protams, ka, um, ja direktīva vairs nav spēkā, tad tā vairs nav spēkā, un tieši tā tas arī bija domāts. Bet, ja nu uh, tas palīdz, tad varbūt tiešām uh, ir labāk, ja ir vēl viens spriedums. Es uh, Atceros šīs debates par datu uzglabāšanu. Mēs pieprasījām šīs debates, kad runājām par Eiropas Savienības PNR. E, man šķiet, ka toreiz bija vairāki grozījumi, kur bija teikts, ka mm, mēs saprotam šos mērķus, ka dažkārt šī datu uzglabāšana ir vajadzīga, tad, kad rodas kādas aizdomas. Mēs arī redzam, ka tām, protams, ir jānotiek, bet uh, nekādā gadījumā nedrīkstētu būt tā, ka šī datu uzglabāšana ir vispārēja. Vēl labāk ir tas, ka šīs nacionālās iestādes arī ir sapratušas, ka tām kaut kas ir jādara. Tagad tas ir skaidri pateikts. Nu, un, protams, ka arī no tā visa loģiski izriet tas, ka mm, dalība valsts iestādes jūtas tādas apjukušas un uzskata, ka tām nav jārīkojas. Tagad mums ir jādomā par sekām. Uh, Protams, ka pirmām kārtām tas ietekmēs mūsu ES, PNR. Vai jūs rādzat šeit, šeit kādu ietekmi? Vai varbūt nē? Un tāpat arī mums ir jāuzdod jautājums komisijai. Būtu ļoti jauki, ja viņi beidzot pastāstītu, kas tad tagad notiks, kas būtu jādara dalību valstu iestādēm un kas notiks Eiropas Savienības līmenī. Galu galā šeit nav saskaņas. Uh, Mums vajadzētu nodrošināt, lai tiktu viss skaidrots. Mēs nedrīkstam visu tagad vienkārši pastumt malā. Galu galā komisija ir um, līgumu sārdze. Un es uh, ceru, ka komisija arī turpinās pildīt šīs savas funkcijas. Paldies, Kornelija! Noteikti došu vārdu arī komisijas kolēģiem, varbūt viņiem vēl ir kas papildināms. Uh, Varbūt uh, arī viņiem šķiet, ka būtu tikai loģiski, ka komisija gatavo jaunu priekšlikumu. Mēs tiksimies uh, šajā pēcpusdienā arī ar komisāru Avramopulus, un varbūt mēs varētu tad uh, visu šeit salikt pa plauktiņiem un paskatīties, kas mums būtu jādara tālāk. Mums ir bijuši arī daudz citi jautājumi, kurus mēs vienmēr uzdodam komisāram. Varbūt arī šis jautājums viņam būtu jāuzdod. Tagad Sofija. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī juridiskajiem dienestām Morkungām par ļoti labo prezentāciju. Iepazinos ar spriedumu Ziemassvētku atvaļinājumā, un man šķita, ka šī ir ļoti interesanta, saistoša lasāmviela vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, vēlos teikt, kur atsē biltē, Ir arī vairāki uh, nacionālie spriedumi dalību valstīs. Ir dažas dalību valstis, kas ir akceptējušas šīs sakas. Ne visas, bet dažas to ir darījušas. Tātad nav runa tikai par šo vienu spriedumu. Bet ir arī absolūti skaidrs, ka nacionālie likumi, kas nav atcelti pēc uh, direktīvas atsaukšanas, īsnībā pārkāpja Eiropas Savienības tiesības, un mums vajadzētu uh, domāt par iespējamiem jauniem priekšlikumiem datu uzglabāšanas direktīvai, un šādā gadījumā mums būtu jādomā arī par pārkāpumu procedūrām. Kā jau teica Kornelija Ernsta, tad īstenībā tas ir komisijas pienākums. Šeit komisija nevar izvēlēties, vai dalība valstis drīkst vai nedrīkst pārkāpt Eiropas Savienības tiesības. Komisijai vienkārši ir jāiejaucas. Man ir tāda diezgan rūkta vilšanās. Es nebiju tā, kas atbalstīja šo direktīvu, tad, kad tā tika pieņemta parlamentā, un, diemžēl, daudzi no argumentiem, kas tiek izmantot tiesas spriedumā, bija um, tie paši, kurus mēs uh, tolaik izmantojām. Protams, ka ir uh, jācīnās pret terorismu, un šeit uh, datu uzglabāšanai ir jābūt mētiecīgai. Uh, Mm, ir jāuzdod jautājums, kāpēc būtu jādara kaut kas vairāk. Daži cilvēki kritizē tiesas, bet īstenībā tiesas šeit labo mūsu kļūdas, ko mēs pieļāvām likumdošanas procesā. Mums vajadzētu pieņemt normālas direktīvas, nevis tādas, kas ir jāatceļ. Mani interesē arī tas, kā šis spriedums varētu ietekmēt citus tiesību aktus, kā arī uh, starptautiskus līgumus. Baidos, ka ietekme būs ļoti plaša. Varbūt uh, juridiskais departaments, varbūt juridiskais dienests varētu paskatīties uz to, kādas šīs sekas varētu būt, kādas varētu ietekmēt citus tiesību aktus un starptautiskus līgumus. Beidzot, man viens no interesantākajiem tiesas secinājumiem bija uh, pamatiesību hartas piemērošana. Uh, un uh, argumentācija, kādu viņi izmantoja, lai nonāktu pie šī secinājuma. Domāju, ka mums vajadzētu pavērot, kādas sekas varētu būt šim secinājumam arī uz citām situācijām. Paldies, Sofija! Ja neviens cits deputāts nevēlas izteikties, es jautāšu Elēnai Millerei, vai viņai ir kas sakāms, varbūt viņa varētu rēģēt no komisijas puses, un tad došu vārdu vēlreiz Morkunkam secinājumiem. Paldies, priekšādātāji! Šķiet, ka esam ļoti uzmanīgi ieklausījušies visos argumentos, esam dzirdējuši arī, ka tiek izdarīts lūgums komisijai rīkoties. Pašlaik es nevaru norādīt uz kādu konkrētu virzienu. Kā mēs visi zinām, šis ir ļoti svarīgs spriedums, un, protams, ka mēs to visu vēl uh, uzmanīgi un rūpīgi pētām un analizējam. Mēs vedam arī diskusijas ar dalībvalstīm. valstīm. Kā jūs norādījāt, komisārs šajā pēcpusdienā viesosies komitejā. Es eh, pieļauju, ka viņš mm, varētu būt eh, eh, īstais cilvēks, kas varētu runāt par mm, politisko virzību. Protams, ka šos komentārus uztveram ļoti nopietni, un varu tikai apgalvot, ka komisija darīs to, kas tā ir darāms. Uh, bet, eh, kā jau norādīju, pašlaik, diemžēl, nevar izteikties detalizētāk, jo, kā jau minēju, mēs pašlaik vēl tikai analizējam šī sprieduma ietekmi. Tāpēc eh, komentēšu to visu vēlāk. Domāju, ka jums ir taisnība. Manuprāt, komisijai vajadzētu noteikt tālāko politisko virzību. Sofijai arī bija taisnība, norādot, ka komisijai ir pienākums uzsākt pārkāpumu procedūras pret dalībvalstīm. valstīm. Domāju, ka šīs diskusijas ir bijušas visnotaļ liederīgas, un tas ļauj arī noskaidrot mūsu pozīciju pirms tikšanās ar komisāru. Gribēju lūgt tagad Māra kungām eh, nakt klajā ar secinājumiem. Vai Sofija ir kas sakāms? Es runāju par mums kopumā, es runāju par eh, mūsu komiteju, un jā, ja vajadzīgs, tad, protams, es rīkošos. Labi, tagad Morkungs. Pēc tam arī eh, varbūt mēs varētu atgriezties pie Kornelijas Ernstas jautājuma par PNR un um, ietekmi uz citiem tiesību aktiem. Varbūt ir, jums ir vēl kas piebilstams. Mm, paldies! Jā, mēs visi saprotam, ka šis spriedums ir ļoti skaidrs. Mēs zinām, ar ko mums šeit ir uh, darīšana, ja runa par datu uzglabāšanu un tā tālāk. Un, ja runa par datu uzglabāšanu, par privātumu direktīvu, par mm, elektrokomunikāciju dienestiem, šeit situācija ir pilnīgi skaidra. Uh, Protams, ir tāds plašāks jautājums, kā to visu uh, vajadzētu piemērot ārpus datu uzglabāšanas jomas, vai tam būs ietekme arī uz citiem failiem. Protams, ka atbilde ir jā. Jā, šāda ietekme būs. Bet tiesa ļoti piesardzīgi skata šos detalizētos noteikumus. Tātad te ir runa par datu uzglabāšanu, par privātuma direktīvu. Uh, un tieši tāpēc mēs nevaram uzreiz um, nonākt pie secinājumiem. Protams, bija jau šī īrijas lieta, bet, ja runa par hartas piemērošanu, šķiet, ka šis jautājums arī tika uzdots, tad um, tas ir vēl viens ļoti labs piemērs tam, ka ļoti rūpīgi vajadzētu analizēt uh, hartā iekļautos jautājumus. Tiesa, šeit izsakās ļoti skaidri, te ir runa par uzraudzības modeli failu izvērtēšanā. Iespējams, ka mēs nenonāksim pie tādiem pašiem secinājumiem. Tiesa uzstāja, ka tagad dalībvalstu tiesām vajadzētu to visu piemērot un vajadzētu izvērtēt eh, katras dalībvalsts tiesību aktus. Taču vadlīnijas ir ļoti skaidras. Domāju, ka šos noteikumus mēs mierīgi varam piemērot arī citām jomām. PNR šeit ir visredzamākais piemērs. Tāpat Tas ir jātiecina gan uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, gan arī uz starptautiskiem līgumiem. Varbūt mums ir vajadzīgs vēl viens spriedums, kā to piemēro citās jomās, un šķiet, ka šāds spriedums būs gatavs pavisam drīz, tātad Kanādas PNR lieta. Nav īsti skaidrs, kad šis spriedums tiks pieņemts, bet uzklausīšanā mm, Kanādas lietā, kas notika vienu nedēļu pirms šī sprieduma, uh, Eh, mēs redzējām, ka tiesneši ir tie paši, eh, vispārējais repertuārs ir tāds pats, un, protams, ka mm, tiesa ņem vērā šīs abas lietas. Šī lieta tika izskatīta ātrāk, tai tika piemērota pātrinātā procedūra, tātad Zviedrijas lieta, bet cerams, ka mēs saņemsim vadlīnijas arī par citām jomām. Jebkurā gadījumā šis spriedums ir ļoti nozīmīgs un ir attiecināms arī uz citām jomām, bet nu skatīsimies katru lietu atsevišķi. Paldies! Šodien trijos turpināsim par šo jautājumu runāt. Lielas paldies, kolēģi, par uh, jūsu ieguldījumu. Tad uh, tagad pievērsīsimies 15. darba kārtības punktam, tas ir patvēruma fails. Mūsu referente ir um, Silvija Gijoma. Tad, tad te ir runa par Eiropas Savienības kopējā saraksta, drošo valstu kopējā saraksta izveidošanu. Uh, Kolēģi, likumdošanas process ar vienu turpinās, tātad te ir runa par regulas pieņemšanu par Eiropas Savienības drošo valstu sarakstu. 26. februārī parlaments lūdza ekspertu atzinumu par Eiropas patvēruma no Eiropas patvēruma atbalsta dienesta, tātad mēs vēlējāmies saņemt informāciju par Turciju. Tāpat arī 16. Uh, novembrī EADD publicēja izcelsmes valstu ziņojuma par Turciju. Tāpat arī EADD ir uh, publicējis līdzīgas ziņojumus par sešām Rietumbalkānu valstīm. Lūtina kungs tagad uh, Lībe komitejai prezentēs šos ekspertu atzinumus, tātad te ir runa par Eiropas patvērumu atbalsta biroju par šī bija atziņa par Turciju un arī par visām Rietumbalkānu valstīm. Pēc tam došu iespēju deputātiem izteikties. Protams, došu vārdu arī referentei Gujoms kundzei. Lūdzu, Lutinkungs, jums vārds tagad prezentācijai. Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc uh, vārds Lutens, un es eh, strādāju Eiropas eh, patvēruma atbalsta birojā, un eh, es šeit esmu EASO direktora vārdā, kurš, diemžēl, nevarēs šodien ierasties, un vēlos pateikties Liba komitejai par šo uzaicinājumu un iespēju iepazīstināt jūs ar septiņiem ziņojumiem, kas tika publicēti 2016. gada novembrī. Tātad visas Rietumu Balkānu valstis plus Turcija. Savā prezentācijā es uh, sniegšu arī informāciju par priekšvēsturu šī jautājuma tālāk attīstībai, tālāk arī references sistēma, novērtēšanas sistēma, kas tika izmantot veidojot šos ziņojumus. Tāpat arī uh, pastāstīšu par uh, jautājumiem, kas skar visas valsts kopumā. Tātad runājam par kontekstu. Kā jūs zinat, 9. septembrī Eiropas uh, komisija nāca klajā ar priekšlikumu regulē, kas izveidot uh, Eiropas Savienības drošo valstu sarakstu, un uh, tajā tad tiktu iekļautas visas Rietumu Balkānu valstis un Turcija. 26. februārī mēs saņēmām pieprasījumu no Eiropas parlamenta, lai eksperti mm, dotu savu vērtējumu par situāciju Turcijā komitejā, un tad tika izveidots attiecīgi ekspertu grups eh, šādu vērtējumu izveidošanai. EASA apņēmās mm, izveidot eh, ziņojumus pār šīm izcelsmes valstīm, tātad par septiņām valstīm, eh, sniedzot gan statistisku pārskatu, datu, gan arī par situāciju, kas attiecas uz personu aizsardzību. Ja runājam par statistikas pārskatu, tad tas nav ticis publicēts, bet tik ņemt vērā provizoriskie EASO dati uh, par uh, šo brīdinājumu sistēmu un Jāsaka, ka mēs eh, ar šo informāciju sniedzām gan padomē, gan parlamentām. Tur var atrast galveno konstatējumus, plus arī grafikus, kā arī indikātoru uzskaitījumu. Tas ir pieprasījumu skaits eh, šādas aizsardzības piešķiršanai, tāpat arī cik gadījumos tas ticis atteikts, cik bijuši pirmās instants lēmumu un tā tālāk. Lūdzu, nākamais ziņojums. Tātad Ja runājam par šiem septiņiem ziņojumiem par attiecīgajām valstīm, kur tika izmantot eh, EASO metodika, tātad tika izmantot eh, izējas informācija no dažādiem informācijas avotiem, šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka EASO šajos ziņojumos um, ehm, ne, izdara nekādus secinājumus, politikas secinājumus. Mūsu uzdevums ir tikai sniegt informāciju, lai varētu tālāk izvērst politiskas diskusijas eh, um, līdz likuma devēju starpā, un kas varētu tikt ņemt vērā, izsvērtējot katru konkrēto gadījumu. Mēs izmantojām visos septiņos ziņojumos eh, vienotu, teiksim, šo vērtēšanas sistēmu un ņēmām vērā esošo praksi šajās valstīs, tāpat arī ņēmām vērā uh, vērtējumu, ko saņēmām no um, mūsu COI uh, ekspertu sadarbības tīkla. Tālāk nākamais slaids. Šeit jūs varat redzēt korelāciju starp eh, šīs patvērumu piešķiršanas eh, direktīvas piemērošanu un situāciju, kāda ir. Eh, šajā direktīvā par patvērumu piešķiršanu ir noteikts, ka, lai valsts uzskatītu par drošu, ir jāņem vērā um, likumu normu piemērošana demokrātiskā sistēmā, kā arī citi apstākļi, un ir jāpārliecinās eh, par eh, to, ka eh, nenotiek ehm, cilvēku spīdzināšana, tāpat arī cilvēku pazemojoša rīcība, tāpat arī netiek pārkāptas cilvēku tiesības iekšēju vai ārēju bruņotu konfliktu gadījumā un tāpat ir jāņem vērā, ka tiek nodrošināta vajadzīgā aizsardzība uh, pret uh, nepamatot kriminālu tiesisko vajāšanu. Tātad tika sniegts vērtējums par to, kāda ir vispārējā tiesiskā situācija, vispārējā drošības situācija un cilvē, situācija cilvēku tiesību normu piemērošanā gan konkrētām personu grupām, kā piemēram minoritātes, cilvēktiesību aktīvisti, sievietes bērni, LGTB personas un cilvēku kontrabandas upuri. Ziņojumi tika pabeigti 2016. gada septembrī, tā kā visi notikumi, kas notikuši pēc šī datuma, protams, nav atspūkļotu ziņojumos un mēs izdarījām izņēmumu gatavojot Eiropas komisijas septembra paziņojumu par paplašināšanu, kas tika publiskot 16. gada novembrī, kur mēs iekļāvām eh, šī paziņojuma galvenos konstatējums mūsu ziņojumā. Tālāk, ja runājam par um, mūsu eh, pieeju Tad eh, šo ziņojumus eh, veidoja EASO eksperti un eh, COI ekspertu tīkla ieguldījums šeit bija. Un šajā slaidā mēs redzam, kā darbs ir bijis sadalīts starp dažādām ekspertu grupām par attiecīgajām valstīm. Protams, šajā īsajā laikā nav iespējams pastāstīt par visiem septiņiem ziņojumiem detalizēti un to saturu, bet es varbūt sniegšu informāciju par to, um, kas, par, par tiem jautājumiem, kas parādās uh, visos ziņojumos. Šeit gribētu pasvītrot, ka šis uzskaitījums nav izsmeļošs, ka uh, konkrētās atsaucas uz, uz konkrētām valstīm ir domāts tikai kā piemēri, un um, ka, um, ka, apstākļi katrā valstī ir jāvērtē ņemot vērā to, kas ir ziņojumā konkrēti uzrakstīts, un tāpat arī negribētu, lai tas tiktu izmantots galīgo secinājumu izdarīšanai. Šajā slaidā jūs redzat uh, to jautājumu uzskaitījumu, kas parādās visos ziņojumos un kas varētu būt nozīmīgi diskusijās un nosakot drošās izcelsmes valstis starptautiskās aizsardzības eh, status piešķiršanai Ja runājam par Rietumbalkānu valstīm un Turcijā, Turciju, tad eh, ir ziņojumi eh, par atšķirīgu progresu tempu, protams, ņemot vērā arī perspektīvo iestāšanos Eiropas eh, Savienībā. Bet par kaut kādu tādu ļoti burtisku atbilstību prasībām vēl ir pārāk runāt. Runājam par politisko situāciju, tad. Um, vēlēšanu procesi kopumā ir brīvi, demokrātiski un taisnīgi. Uh, Eh, un tas ir atkarīgs, protams, no politiskās stabilitātes vai nestabilitātes. Rietumvalstīs ir ziņojumi par konfrontāciju starp eh, valdības spēkiem un opozīcijas spēkiem, tāpēc arī, ka opozīcija eh, ilgtermiņā boikotēja parlamentu darbu, piemēram, bijušajā uh, Dienslāvijas republikā Maķedonijā 2015. gada februāra notikumiem sekoja politiskā krīze un parlamenta boikots. Uh, 2016. gada jūlijā tika panākt vienošanās par priekšlaicīgām parlamentu vēlēšanām decembrī. Parlamenta darba boikotēšana no opozīcijas puses tika konstatēta arī Kosovā 15. Eh, gada decembrī Melnkalnē mm, bija protesti pret valdību, eh, ilg, ilglaicīgi protesti kopš 15. gada septembra, mm, un tik oktobrī tika organizēts priekšlaicīgas vēlēšanas, un šo vēlēšanu kontekstā uh, bija apvainojumi par centieniem um, iz, ieviest puču, un 5, uh, 2016. gada 15. jūlija puča mēģinājums um, tika pasniegts uh, kā izlieciens uh, pret tieši vēlētām demokrātiskām institūcijām, uh, bet um, tika paustas bažas par um, varas iestāžu nesamērīgo rīcību pret demonstrantiem, pret opozīciju, un par to runāja mm, zinātnieki, uzņēmēji, pasniedzēji, skolotāji tūkstoši tika arestēti vai atlaist no amatiem. Tāpat arī parlaments eh, um, novembrī lēma par opozīcijas partijas deputātu imunitātes atcelšanu, pēc kā sekoja viņu ārest. Ja runājām par korupciju un varas ļāprātīgu izmantošanu, tad ir ziņots par uh, korupciju visās septiņās valstīs. Atsevišķās valstīs uh, gan tiek ziņots uh, par mm, attiecīgas likumdošanas pilnveidošanu un atsevišķu iestāžu izveidošanu, lai cīnītos pret korupciju Nu, bet eh, ļoti bieži tiek eh, ziņots tomēr par to, ka nepietiekami no, tiek eh, piemēroti sodi par šādu kriminālsodām rīcību. Un, ja runājam par Turciju, tad ir aizdomas par pārmērīgu spēka lietošanu puču mēģinājumu gadījumā. Tāpat arī informācija par neatkarīgiem uzraudzības un atskaitīšanas mehānismiem. Tādi tiek veidoti, bet eh, nevienmēr tie ir pietiekami un nevienmēr to darbība ir pietiekami efektīva. Ja runā par tiesu vairs neatkarību, tad eh, par to tiek paustas bažas eh, vairumā valstu, kā piemēram bijušā Dienaslavijas republikā Maķedonijā. Uh, Skandāls par noklausīšanos norādīja uz to, ka notiek politiskā iejaukšanās tiesu varas darbā, tiesas darbā, es atvainojos, tāpat arī. Turcijas gadījumā tika ziņots par um, personu sarunu noklausīšanos un um, līdzīgi, līdzīga situācija ir Albānijā, uh, Kosovā, Bosnijā, Hercegovinā. Bez tam tiek ziņots par to, ka trūks caurskatāmības eh, tiesnešu iecelšanā un ka tiesneši tiek politiski ietekmēti. Ja runājam par drošības situāciju Rietumbalkānu valstīs, eh, vairumā ziņojumu tiek norādīts, eh, ka šī situācija ir kopumā stabila. Mm, tiek norādīts uz atsevišķiem spriedzes uh, gadījumiem un šīs etniskās, uh, sa, etnisko sadursmi gadījumiem lokālā mērogā. Piemēram, bijušajā, Maķedonijas, uh, bijušajā Dienaslāvijas republikā uh, Maķedonijā. Tāpat arī atsevišķi incidenti, uh, kurā tika iejaukta uh, serbu kopiena Kasavā. Tāpat eh, tiek norādīts uz uh, teroristu kaujinieku atgriešanos Bosnijā un Hercegovinā. Ir un apmēram par Turciju, tad drošības situācija Turcijā ir pasliktinājusies trīs faktoru klātbūtnes dēļ. Tātad dienvidu austrumu Turcijā kopš 2015. gada e, jūlijā tika pārtraukts pamiers, ir konstatēti bruņoti, bruņotas sadursmes, tāpat arī e, kurdu PKK un e, Daesh teroristu teroristu uzbrukumi un puču mēģinājums 2016. gada 15. jūlijā, kā rezultātā tika nogalināts vairāk nekā 200 personu un tika ieviests ārkārtas stāvoklis. Ja runājām par vārdu eh, izteiksmes eh, brīvību un par mēdīju brīvību, tad ņemot eh, Nu, vērā to, ka trūks caurskatāmības attiecībā uz masmēdīju finansēšanu. Tiek ziņots arī par represijām pret žurnālistiem, tiek ziņots par dezinformāciju, par nomelnošanas kampaņām, par izdevniecības liekšanu, aktīvu iesaldēšanu, personu aizturēšanu konkrēti piemēri Turcijā kopš 2015. gada otrās puses un tīpaši pēc puču mēģinājumiem liels skaits žurnālisti tikuši arestēti un izdevniecības slēgtas, tāpat arī tiek ziņots par vardarbību pret žurnālistiem. Kosovā ir ziņots par uzbrukumiem žurnālistiem un par viņu nomelnošanu. Tāpat arī tika ziņots uh, par um, žurnālistu sarunu noklausīšanos bijušā Dienaslāvijas republikā Maķedonijā, kā arī uzbrukumiem žurnālistiem. Iebiedēšana un draudi par to tiek uh, norādīts arī, ka tas notiek Bosnijā un Hercegovinā attiecībā pret žurnālistiem. Runājam par etnisko minoritāšu uh, aizsardzību. Mm, par šādiem gadījumiem tiek uh, ziņots visās Rietumu Balkānu valstīs, un tas novērojams ir tīpaši darba tirgu un attiecībā uz veselības aprūpi tiek ziņots par konkrētiem gadījumiem, kas vērsti pret Roma minoritātēm um, Rietumbalkānu valstīs, kā arī pret uh, šie levītiem. Kas attiec uz kurdu populāciju, pēdējos gados mēs redzam, ka situācija ir mainījusies, lai uzlabotu kurdu tiesības, bet pēc eh, pamiera laušanas 15. gada otrajā pusē atkal atkārtojas vārdarbība. Kas attiec uz seksuālo eh, minoritāžu situāciju? tad ziņojumos tiek ziņots par diskrimināciju pret šīm personām, par naidu kurināšanu gan no atsevišķu personu, personu grupas, gan arī politiķu puses. Rīt tiesību sargājušo iestāžu rīcība gadījumos, eh, kad tiek pastrādāt noziegumi pret LGTB personām. Eh, Vairumā gadījumi ir ļoti atturīgi un sodi parasti ir nesamērīgi zēmi. Mm, tāpat mm, um, LGTB personu uh, gājieni Rietumbalkānu valstīs, uh, pret uh, tiem ir uh, konstatēta uh, vardarbība un uh, Nosodījums, eh, ja runājām eh, par bērnu un sieviešu situāciju, tad situācija nedaudz uzlabojusies, tiek veidot rīcības plāni, tiek eh, um, veidots informācijas kampaņas, tiek veidotas arī īpašas patvērumu vietas sievietēm. Ja runājām uh, par um, iepriekš sarunātām laulībām, tad uh, to galvenokārt novēro Turcijā un Romu uh, Uh, vidu Rietumu Balkānu valstīs. Vairākās Rietumu Balkānu valstīs tiek uh, ziņots par to, ka uh, Romu bērniem tiek piespiests iet uz ielām ubagot, kas attiecas uz uh, personu kontrabandu un seksuālo um, izmantošanu. Arī šādu gadījumu, protams, par tiem tiek ziņots eh, visās Rietumbalkām valstīs, kā arī Turcijās. Runājām par ziņojumiem par šīm septiņām valstīm. Jāsaka, ka man prezentāciju var uzskatīt kā tikai ļoti niecīgu ieskatu tajā informācijā, kas ir pieejama šajos ziņojumos. Es esmu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, kādi jums būtu par šo ziņojumu sagatavošanu, par metodiku, kas izmantot šo ziņojumu gatavošanā. Es centīšos arī atbildēt uz jautājumiem par šo ziņojumu saturu, cik tas ir manos spēkos, bet es gribētu atturēties no jebkāda vērtējuma izteikšanas, jo uh, vērtējums sniegs uh, eh, līdzlikuma devēja institūcijas. Paldies! Paldies, Lutenkungs! Kā jau jūs teicāt, politiķu uzdevums ir mm, izvērtēt šos ziņojumus, un to darīs referents un ēnu referenti. Un es došu tagad Gijom kundzei vārdu kā referentei, lai uzsākt šīs debatas. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju vispirms pateikties par to, ka pieņēmāt lūgumu organizēt šo uh, informācijas sesiju. Paldies arī Lutīnu kungam par uh, paveikto darbu un arī paldies visai ESO komandai un arī par šo ziņojumu. Tie ir tiešām uh, ļoti informatīvi ziņojumi, uh, kurus ir interesanti lasīt. Un gribētu pateikties jums arī par paveikto darbu, ko jūs veicat ikdienā, lai atbalstītu dalībvalsts patvērumu politikā. Jā, protams, jūs strādājat pie šiem eh, sarakstiem ar eh, izcelsmes valstīm, tur eh, notiek darbs, tur ir arī zināmi, zināms problēmas, bet atgādināšu arī kolēģiem, ka mums ir kopīgs mandāts ar padomi runājot par šiem sarakstiem un par sarakstu uzbūvi. Un uh, Mēs vēlējāmies saņemt tādu nopietnu situācijas izvērtējumu, un tāpēc arī lūdzām šo ziņojumu. Mums šķita, ka uh, kritēriji nebija pietiekami daudz un uh, vajadzētu papildus kritērijas, lai izvērtētu katras piedāvātās valsts situāciju. Jūs mums sniedzāt virkni norāžu, protams, tas uh, neatspoguļo šo te ziņojumu, uh, apjomīgumu, ko mums sagādāja aģentūra. Un, ja nemaldos, tad šeit ir tiešām ļoti visaptveroši instrumentu, kas ļaus mums arī konstatēt, ka šo drošo izcelsmes valstu saraksts nav paredzēts lai uh, regulētu migrācijas plūsmas, bet lai palīdzētu uh, Eiropas patvaram sistēmai kļūt efektīvākai. Tas, ko jūs norādījāt, ko jūs ieskicējāt šajā prezentācijā šodien, parāda, ka uh, ir virkne nopietnu problēmu uh, vairākās valstīs. Uh, šeit mēs runājam par Turciju. Uh, Eh, piemēram, eh, eh, kur ir atšķirīga no ce, sešām citām rietumu Baltānu valstīm. Un es domāju, ka šie ziņojumi būs ļoti nozīmīgi, noderīgi arī strādājot trialogā, lai aizsargātu mūsu Libe komitejā pieņemto pozīciju. Paldies par šo darbu katrā ziņā. Paldies. Liels paldies, Silvija, par uh, šo te COI eh, ziņojumu um, pieminēšanu un um, par kontekstu pieminēšanu. Datī kundze ir ēnu referenti, bet viņi ieradīsies nedaudz vēlāk, un tāpēc tagad došu vārdu Alde ēnu referentam, kas ir deprēkungs. Lūdzu, Žerār, jums vārds. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar interesi uzklausīju prezentāciju, kuru sniedza EASO nodaļas vadītājs, un paldies viņam par šo uh, uzrunu. Diemžēl neesmu detalizēti iepazinies ar ziņojumu, tāpēc uh, patiesi nevarēšu izteikties un komentēt. Bet es uh, pierakstīju dažus uh, punktus, ko jūs minējāt, kas attiec uz vārdu brīvību. Tad ir problēmas septiņās valstīs, kas attiec uz mazākumu tautību, ja minoritāšu aizsardzību, tad tur ir diskriminācija visās valstīs. Runājot par seksualitāro minoritāšu problēmām, tā ir satraucoša šī situācija visās valstīs praktiski, kas attiec uz bērnu un sieviešu situāciju, tad ir vardarbība pret sievietēm visās valstīs. Nu, es nepierakstīju šos te pirmos uh, elementus, ko jūs minējāt. Pirmā reakcija ir tāda, ka dzirdot to visu, mēs esam pārsteigti, ka vispār varēja būt komisijas priekšlikums piedāvāt šīs valstis uzskatīt par drošām. Uh, Es būtu labāk eh, gribējis, eh, ja šī analīze būtu veikta pirms izteikt šo priekšlikumu. Un tad mēs būtu varējoši varbūt eh, tā sakarīgāk rīkoties. Mēs esam vienasprātis, ka mēs strādājam kopīga mandāta ietvaros. Tātad mēs nediskutējam par sārakstu. Mans jautājums ir sākojošais. Uh, kādā scenārijā tad mēs atrodamies, kāds man varētu to izskaidrot, kāda ir mūsu loma. Man ir jāvēršas pie komisijas droši vien, jo ir jābūt zināmai saskaņotībai. Tātad šīs septiņas valstis, kas mums ir piedāvātas, ja mēs dzirdam jūsu analīzi, tad nevienai no šīm valstīm nevajadzētu būt drošo valstu sarakstā, jo īpaši šai pēdējai, kura uh, Eh, tika beigās pievienota komisijas priekšlikumam, un tur iemesli arī netika izskaidrot, kāpēc tas tā tika izdarīts. Tātad es cenšos saprast, ko tad komisija šeit vēlas panākt, un arī padome. Es eh, augstu vērtēju mūsu referenti, kur aktīvi ir strādājis, lai aizsargātu mūsu parlamenta pozīcijas, mūsu komitejas pozīciju. Paldies par viņas uh, aktīvo darbu un apsveicu viņu arī ar to, ka viņa atkārtoti tika ievēlēta parlamenta vicepriekšsādātājs um, amatā. Es, man ir hipotēze, ka visi Libe komitejas deputāti par viņu balsoja. Nu labi. Bet jautājums ir sekojošs. Tātad, kāds ir šeit scenārijs, kāds ir plāns, kādu lomu mēs spēlējam, vai komisija mums var paskaidrot? Šis ir tas, šis kopīgais mandāts. Tātad, ko mēs vēlamies panākt? Jā, ir uh, procedūra, tiks apspriesta direktīva. Kāds ir scenārijs, kāds ir plāns? Es gribētu, lai lietas būtu skaidras, un es nepieņemšu, kā par parlamentāriešiem vienkārši smējas. Lielas paldies, Žerār! Es zinu, kāpēc uh, jūs uh, izsakāt komplimentus Gijomas kundzei, jo viņai ir šeit ļoti skaidrs uzdevums. Uh, un tiešām eh, arī um, eh, nezinu, kāda ir jēga klausīties šajos COI ziņojumos, ja mēs varam par šīm valstīm ļoti daudz redzēt un dzirdēt televīzijā, skaidrētot, kas tur notiek. Paldies, Žerār, eh, par to, ka kā parasti norādījāt uz to, kas patiesībā notiek. Un tagad mums ir jāsaprot, ko tad darīt ar šiem ziņojumiem. bet centīsimies eh, tātad nospraust mūsu darba plānu. Negribu tālāk novilzi, novirzīties no temata. Tagad um, nākamā eh, kundze Valero kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties par prezentāciju. Tiešām bija ļoti labi dzirdēt, kāda ir situācija atšķirīgajās valstīs Es nekad neesmu ticējusi šim drošo izcelsmes valstu uh, principam. Nav tādu drošu izcelsmes valstu, piemēram, Vanā valstī Asanžu uh, aizturēja, jo uh, viņš bija apdraudēts. Uh, ja būtu e, jāsastāda šāds saraksts, tad e, katram būtu jābūt tiesībām individuāli tikt uzklausītam, jo mēs taču to vēlamies. Un tad es gribētu pateikt, e, ka atbalstu to, ko tikko teica Deprēkungs. Šis patiesībā ir nepareizais pieejas veids, mums ir jāraugās, kādas tam visam būs sekas. Pirms izteikt priekšlikumu ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Uh, kādas tam būs sakas, un šeit tiešām pieeja ir bijusi nepareizā. Un tad par secinājumiem. Kādus secinājumus tad mēs vēlamies šeit izdarīt? Mans secinājums ir pilnīgi skaidrs. Drošo izcelsmes valstu saraksts uh, tik un tā nav vajadzīgs, no tā mums ir jāatsakās. Visiem ir tiesības uh, tikt atsevišķi uzklausītiem. Un arī uh, atšķirīgās valstīs situācija ir atšķirīga, piemēram, Turcija. Uh, Tur mēs taču zinām, ka tā nav droša valsts, un arī citas eh, valstis nav gluži drošas atkarībā no tā, par kādām cilvēku grupām mēs runājam. Ir apdraudētas grupas, tātad kādus secinājumus mēs izdarām, kādi ir jūsu secinājumi. Mani secinājumi ir pilnīgi skaidri, proti šo drošo izcelsmes valstu sarakstu varam vienkārši mest uh, papīra grozā. Paldies! Vai Datī kundze ir klāta? Roberta, vai jūs vēlties eh, izteikties Datī kundzes vārdā? Jā, es atvainojos, ka viņa nevarēja laikā ierasties, un es nolasīšu viņas eh, uzstāšanos franciski. Godātie kolēģi, es izteikšos īsi, es gribētu pateikties mūsu uh, iepriekšējiem runātājiem. Mēs jau vairāk kārt esam uh, apliecinājuši mūsu uh, referentei. Uh, par to, ka EASO ir ļoti svarīga loma drošo izcelsmes valstu sarakstu sastādīšanā. Jebkādā gadījumā šāds izvērtējums būtu jāveic eh, pirms eh, saraksta uh, sastādīšanas. Un šim sarakstam ir jābūt pēc iespējas garākam, lai efektīvi īstenot mūsu migrācijas politiku. Ir jāizvērtē katra piedāvātā valsts, ko piedāvā komisija šim drošo valstu sarakstam. Katrā gadījumā mēs izsakām nožēlu, ka šīs Turcijas pētījums ir aizņēmis tik ilgu laiku. Un tagad mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir jālemj, ko tad dalīt, darīt tālāk, ko darīt ar šiem, šo sarežģīto situāciju, kā mums, kā līdzlikumdevējiem, devējiem, Uh, rīkoties šajā situācijā, kas ir ieilgusi. Es tā tad aicinu Maltas uh, prezidentūru izrādīt patiesu gribu, lai atsāktu diskusijas par šo regulējumu, kas ir ļoti sarežģītas, lai neteiktu bloķētas. Šādā jautājumā un arī migrācijas uh, politikā, kas ir mūsu uh, pil, līdzpilsoņu uh, Uh, uh, vislielākās uh, bāžas, vislielākais satraukums par šiem jautājumiem, tāpēc mēs nedrīkstam šeit sēdēt rokas klēpī salikuši. Paldies, jā, ir ļoti vērtīgi saņemt visu ANU referentu viedokli, vai mēs varētu īsi uzklausīt komisiju un tad lūkšu Gijomas kundzi noslēgt šo jautājumu. Vai ir kāds no komisijas? Labina Zīma, vai jūs vēlties kaut ko teikt? Jūs neatrisināsiet droši vien šeit eh, problēmas, bet jūs varētu kaut ko tomēr pateikt, dot savu ieguldījumu. Um, good morning. Labrīt visiem. Mūs tiešām interesēja uh, uzklausīt Lutinu kungu un arī Andru referentu komentārus. Kas attiec uz komisijas pozīciju, es domāju, ka tā ir skaidra. Mēs jau pirms kādu laiku izteicām šo priekšlikumu. Toreiz mēs uh, vērtējām tā, ka šīs septiņas valstis piegādā, piedāvātajā sarakstā atbilst kritērijiem, kas ir noteikti patēram procedūras direktīvā, lai tās noteikti par uh, drošām izcelsmes valstīm. Iemesls, uh, iemesli ir izskaidroti paskaidrošajā memorandā, kas ir pievienots priekšlikumam. Tātad mēs tiešām esam pateicīgi par uh, ESO ieguldījumu šajā darbā, un es domāju, ka tas ir ļoti labs a, pamats, lai līdz likumdevēji varētu lēmt par šo jautājumu. Bet a, šajā posmā tas ir parlamenta un padomas ziņā lēmt par šiem jautājumiem. A, es, diemžēl, nevaru nekādus tālākus komentārus šajā jautājumā sniegt. Paldies! Paldies! Paldies, ka izteicāties! Jā, es negaidīju, ka viss tiks eh, atrisināts, eh, bet mums ir savas procedūras, kas jāievēro. Tagad atkal došu vārdu Silvijai Gijomai. Mēs neapšaubām šo ziņojumu integritāti, un to arī neapšauba uh, Gijomas kundze, bet uh, skaidrs ir tas, ka mēs zinām, kāda ir situācija šajās valstīs. Bet tagad lūkšu Silviju Uh, sniegt viņus priekšlikumu par to, kā tālāk uh, rīkoties. Jā, pavisam īsi. Mēs esam ļoti ilgi diskutējuši ar, ar kolēģiem par šo jautājumu, un es um, šeit uh, dzirdēju iepriekš pastos viedokļus. Uh, Mm, protams, jāsaprot, ka šis darbs ir bijis ļoti mm, liels, un tieši tāpēc mums bija jāiegulda arī ļoti daudz laika šī ziņojuma gatavošanā, bet es uzskatu, ka mums noteikti palīdzētu tas, ja mm, vispār šāds saraksts tiks izveidots, ka mums ir jāsaprot ļoti, ļoti skaidri, ko mēs tieši gribam ar to panākt. Es uzskatu, ka Eh, viena no lielākajām eh, grūtībām, ar ko mēs saskārāmies, eh, bija tā, ka mēs neizskatījām drošas izsēsmes valsts saraksta definīciju un nepieļāvām iespēju, ka šāda definīcija varētu tikt izmantota migrācijas politikas pārvaldības kontekstā. Tieši tāpēc arī mēs nācām klajā ar šo priekšlikumu, un daļai tas tika darīts tieši tāpēc. Uh, Tātad, ja runa par patvērumu un patvērumu tiesībām, tad es uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt tieši šādā garā. Es arī saprotu, ka mēs šodien nerunājam tieši konkrēti par šo patvērumu jautājumu, bet mums ir jāsaprot, ka Lībe komitejas viedoklis ir bijis diezgan spēcīgi izteikts. Uh, Mēs uzsākām trilogas sarunas un par katru no šīm svarīgākajām nodaļām um, mēs redzējām, ka pastāv ļoti liels viedokļu atšķirības. Šī ideja, ka mēs um, nekad neatteiksimies no dalībvalstu sarakstiem, izvēloties to vietā, vienu Eiropas sarakstu, nu, tas īsti nav akceptējami. Galu galā mums ir vajadzīgs viens kopīgs saraksts, tieši tāda ir šī saraksta jēga. Tāpēc mums vajadzētu arī Libi komitejā turpināt darbu. Un es uzskatu, ka tam ir jēga. Mums vajadzētu būt tikpat striktiem arī attiecībā uz procedūru. Tad, tad mums vajadzētu šeit pārņemt uh, šo regulu par drošām izcelsmes valstīm. Mums noteikti būs vēl iespēja detalizēt pie tā strādāt. Mēs esam sadarbojušies arī ar ānu referentiem, mēs esam domājuši par ziņām saturu, kas ļautu tad mums pieņemt arī regulu par šo procedūru. Paldies! Paldies, Silvija! Šķiet, ka šīs sarunas bija ļoti noderīgas. Tās mums ļāva uh, saprast, kāda tad ir mūsu pieeja šim kopējam sarakstam. Un paldies arī referentē par mm, skaidrojumu, kāpēc uh, šis jautājums ir tik svarīgs. Tagad mums ir iespēja arī doties uz trialogu, un es domāju, ka bija ļoti labi atklāt apmainīties ar viedokļiem. Protams, ka uh, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, un uh, Mums ir noteikti jāstrādā pie tā mums atvēlētajā laikā. Paldies arī referentiem, arī ēnu referentiem par savu iekultījumu. Tas bija patiešām noderīgi. Ir 11 eh, un 7 minūtes. Mums ir jāizskata daudz svarīgu jautājumu. Un nākamais punkts ir paredzēts 11.30. Mēs redzam, ka vēl nav ieradušies kolēģi no padomas un komisijas. Mēs a, gribētu, lai ir klāt visas iesaistītās personas, tāpēc tagad pauze līdz 11.30 un sāksim darbu tieši 11.30. Strādāsim ar 16. darbu kārtības punktu. Paldies! Kolēģi, sāksim strādāt ar 16. darba kārtības punktu. Kā jūs zināt, šis ir ļoti nozīmīgs un sensitīvs jautājums. Tagad ir ieradušies visi kolēģi, kuriem vajadzēja būt klāt 11.30 un varam sākt darbu. Kolēģi, daži no jums eh, noteikti zina, daudz vairāk par šo jautājumu. Citiem varbūt tas ir kaut kas jauns, tāpēc es jums paskaidrošu, kāda ir šī situācija un kas ir noticis. Mēs eh, spriedīsim par šo jautājumu arī koordinātoru sanāksmē, kas ir paredzēta pēc šīs sanāksmes, bet es domāju, ka mums ir ļoti būtiski nodrošināt uh, eh, atklāts caurzumas diskusijas komitejā, tā lai mēs saprastu, ko darīt tālāk. Kā jūs zināt, ņemot vērā Dānijas 22. protokolu Dānija ne, nevarēs vairs piedalīties Eiropolā, sākot no 2017. gada 1. māja, kad stāsies spēkā jaunā Eiropola regula. Eiropol Pēc eh, negatīvā referenduma iznākuma Dānijā 2015. gada decembrī notika neformāls diskusijas starp Dānijas varas iestādēm un Eiropas komisiju, lai atrastu ceļu, kā Dānija varētu būt, un šeit es citēju, pēc iespējas ciešāka saistīta ar Eiropolu. Šīs neformālās diskusijas noveda pie kopīga paziņojuma. Uh, Eh, kuru nāca klajā priekšsēdētājs Junkers, mm, prezidents Tusks un Dānijas premjers 2016. gada 15. decembrī. Šajā kopīgajā paziņojumā um, tika sagatavots priekšlikums um, novērst jebkādus um, operacionālus trūkumus, kas varētu rasties. Tāpēc būtu jānoslēdz jauns um, sadarbības līgums starp Dāniju un Eiropolu pirms 2017. gada 1. māja. Tas nozīmē, ka ir jāsāk divas eh, likumdošanas procedūras viena aiz otras. Un vispirms eh, Dānijai vajadzētu tikt iekļautājas sarakstā ar valstīm, ar kurām Eiropols var noslēgt starptautiskas sadarbības nolīgumus. Un otrkārt, būtu jānoslēdz eh, sadarbības līgums starp Eiropolu un Dāniju. Eiropas parlaments mm, tiks konsultēts attiecībā uz abiem šiem priekšlikumiem. Jūs noteikti atcerēsieties, ka tas viss ir saistīts arī ar trešo pīlāru pirms Lisabonas līguma. Un um, neskatoties uz to, ka šis um, laika grafiks ir uh, ļoti strikts, mums ir arī jāatcerās, ka šis risinājums varētu radīt gan politiskus, gan juridiskus jautājumus. Tieši tāpēc mums šodien ir jāizturas pēc iespējas atklātāk, mums ir jāsaprot, kādā virzienā mums iet, lai atrisinātu šīs politiskās problēmas. Es priecājos, ka šodien ir klāt gan Eiropas komisija, gan padomas prezidentūra un arī Dānijas varas iestādes. Ir jāsaka, ka šī sanāksme tika ļoti nozīmīgi sagatavota. Mums ir bijušas arī sanāksmes pirms šīs sanāksmes tieši, lai strādātu pie uh, šiem pašiem jautājumiem, bet mēs gribētu zināt, kas katrai iestādei ir sakāms. Vispirms došu vārdu Eiropas komisijai, pēc tam padoms prezidentūrai, un pēc tam izteiksies Dānijas valdības pārstāvji. Tātad tie ir civildienesta pārstāvji, kas pastāstīs mums par operacionālajiem un drošības jautājumiem, kas Dānijai ir būtiski. Tāpat gribētu pieminēt, ka ir paredzēta koordinātoru sanāksme pēc šīs sanāksmes, un šajā koordinātoru sanāksmē koordinātori pieņems lēmumu par vairākiem punktiem. Taču vēlējos jau uzreiz pateikt, par ko te ir runa, tātad mums ir vajadzīga pilnīga caurdzamība. Viņiem vajadzēs izlēmt, kas būs atzinuma sagatavotājs, tāpat arī viņiem nāksies pieņemt lēmumu par to, vai tiks gatavots juridisks atzinums par šo jautājumu. Tas būs tad uh, atzinums, kuru gatavo pātrinātā kārtībā. Mēs nevēlamies, lai šeit rastos kaut kādi kavējumi. Un, protams, ja runa par parlamentu, tad mums ir jāņem vērā mūsu prerogatīvas. Mums ir vajadzīga rezolūcija, kur būtu skaidri pateikts, kādas ir parlamenta prerogatīvas, tāpēc, ka šis ir ārkārtas gadījums. Es eh, vēlējos uz to norādīt. Es gribēju, lai kolēģi zina, par kādiem jautājumiem spriedīs koordinātori. Tas eh, būtu viss no manas puses, un eh, tagad ar lielu prieku došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Eh, Luigi Sureka pārstāv Eiropas komisiju. Luigi, lūdzu jums vārds. T Thank you. Paldies, priekšādātāji. Labrīt godāmie deputāti. Priekšādātājs jau pastāstīja par šo tematu. Tāpēc es vairs nerunāšu par 22. protokolu. Un tāpat arī vēlētos norādīt, ka komisija uh, pilnībā respektē Dānijas um, tautas izdarīto izvēli 2015. gada decembra referendumā. Taču uh, iznākums ir tāds, ka sākot no 2017. gada 1. māja, kāda stāsies spēkā Eiropola regula, Dānija vairs nebūs Eiropola dalībniece, atšķirībā no citām dalībvalstīm, un Dāniju vajadzēs uzskatīt par trešo valsti Eiropola sakarībā. Tas nozīmē, ka uz Dāniju neattieksies Eiropola regula un pašlaik no 1. māja vairs eh, nebūs nekāda tiesiskā ietvera, kā Dānija varētu sadarboties ar 27 dalību valstīm. Tieši tāpēc tika pieņemts politisks lēmums mm, ņemto vērā un uh, steidzamības kārtā risināt šo jautājumu, jo tas nāktu par labu visai sabiedrībai un arī Dānijas tautai. Es e, nevēlos šeit iedziļināties ļoti komplicētajā drošības situācijā, kādā pašlaik atrodas Eiropas Savienība. Mums ir jāmēģina atrast vislabākais risinājums. Ir pilnīgi skaidrs, ka Šajā drošības situācijā ir Eiropas Savienības dimensija. Tāpēc visām dalību valstīm vajadzētu rīkoties aktīvi, un tām arī vajadzētu izmantot instrumentus, kas ir Eiropas Savienības rīcībā. Un tieši tāpēc arī Dānijai nevajadzētu kļūt par šādu aklo punktu uz Eiropas kartes, ja runa par sadarbību tiesība aizsardzības jomā. Tāpat arī vajadzētu norādīt, ka Dānija ir viens no partneriem tiesība aizsardzībā, un arī Dānija nodrošina ļoti lielu ieguldījumu Eiropol datubāzē. Es vēlētos arī sniegt mazliet vairāk informācijas, ja runa par ieguldījumu Eiropola informācijas sistēmā uz vienu miljonu iedzīvotājiem, tad Dānijai ir septītā vieta visu dalībvalstu vidū, kas, protams, ir eh, ļoti augsts rādītājs. Tāpat rītā pagājuši, kad nodrošināja 1200 mm, ierakstu Eiropola analīzes eh, failos. Un tāpat arī eh, Dānijai ir eh, augstrādītāji citās jomās. Dānija ir bijusi ļoti nozīmīga arī nodrošinot speciālistus Eiropas ekspertu platformai. Ņemot visu to vērā, kā jau priekšādātājs norādīja, uh, priekšsēdētājs eh, Junkers, eh, Tusks un Rasmusens nolēma pieņemt eh, vienošanos par operacionālo sadarbību, tā lai Dānijas izstāšanās no Eiropola neradītu tālajošas sakas. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt tālāku sadarbību starp Eiropolu un Dāniju um, visos svarīgākajos jautājumos. Tas ļautu gan Eiropas Savienībai, gan Dānijai daudz labāk vērsties pret drošības apdraudējumiem. Ir paredzētas um, vairākas būtiskas lietas attiecībā uz Dāniju, kas ļaus tai arī turpmāk sadarboties ar Eiropolu. Vajadzēs nodrošināt uh, vajadzīgo sadarbības līmeni ar Dānijas uh, varas iestādēm. Uh, Tāpat arī ir jāpieņem lēmumi par attiecīgo datu apmaiņu, protams, ņemot vērā dažādas garantijas. Ņemot vērā šo vienošanos, ko mēs plānojam noslēgt, eh, ir jāapsver iespēja Dānijas varas iestādēm piekļūt eh, Eiropola datu bāzēm un piedalīties arī citā operacionālajā darbā. Dānijai kā trešajai valstī arī nebūs iespēju izmantot uh, lēmumu pieņemšanas uh, tiesības uh, Eiropolā. Šis lēmums būtu atkarīgs no tā, vai Dānija turpinās darboties Eiropas Savienībā un Schengenas zonā. Tāpat arī Dānijai vajadzēs pilnībā um, ieviest savās, eh, savos tiesību aktos attiecīgās direktīvas. Un tāpat arī Dānijai vajadzēs ņemt vērā Eiropas Savienības tiesas spriedumus un Eiropas eh, datu uzrauga lēmumus. Kā jau jūs zināt, priekšsādētāja kungs, eh, Eiropas padomju komisija ir uzsākuši vajadzīgo juridisko procedūru. Mēs esam paveikuši visu, lai nodrošinātu, ka šī jaunā kārtība varētu stākties, stāties spēkā jau 1. maijā vai pavisam drīz pēc tam. Tas ļauta mums izvairīties novērī maksimāli ierobežot šo posmu starp 1. māju un tālāku vienošanos stāšanās spēkā. Es saprotu, ka mūsu Dānijas partneri arī gatavo visu, lai varētu transponēt Eiropas Savienības datu aizsardzības likumdošanu. Uh, Kolēģi no Dānijas iespējams varēs mūs labāk par to informēt. Mēs zinām, ka Dānijas pilsoņi uzskata, ka sadarbība ar Eiropolu ir ļoti liela prioritāte. Tieši tāpēc mēs kopā strādājam, lai panāktu risinājumu, lai nodrošinātu uh, pilsoņu drošību un lai varētu īstenot padomis eh, īstenošanas lēmumus. Tāpat Danija ir jāiekļauj Eiropola uh, sarakstā ar valstīm, ar kurām Eiropola var slēgt starptautiskus līgumus. Šodien mēs gribētu uzklausīt eh, deputātu domas. Mēs eh, gribētu ņemt tās vērā pēc iespējas drīzāk sarunu gaitā. Tas nozīmē, ka Mēs eh, gribētu labprāt uzklausīt komentārus, kādi varētu būt parlamenta deputātiem. Paldies! You, Paldies, Sorekas kungs. Tagad dosim vārdu padomas prezidentūrai. Eh, Silibertī kungs. Priekšādātāji, godāmie deputāti, labrīt! Liels paldies par uh, uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē. Es savu uzstāšanos gribētu iedalīt lūk kādā veidā. Vispirms es gribētu izstāstīt, kāda soļa sekos pēc 2016. gada 15. decembra paziņojuma, uz kuru atsaucās uh, arī komisija. Pēc tam es eh, sniegšu faktus, norādot, eh, cik eh, liels ieguldījums ir bijis Dānijai Eiropolā un tad nodrošinot gan Dānijas, gan arī Eiropas Savienības drošību. Un pēc tam es pastāstīšu, kādas soļi ir vajadzīgi pēc šīs dienas sanāksmes. Tāpat arī es vēlētos skaidri norādīt, ka esmu ieradies pie jums, lai uzklausītu mm, komentārus un arī ieteikumus, kādi jums varētu būt, lai pēc tam tos nodotu tālāk. Kādi tad e, soļi ir veikti līdz šim? Procedūra eh, sākās 2016. gada 15. decembrī, kad tika sniegts paziņojums. Šajā paziņojumā, un es citēju, komisija un Dānija ir uzsākuši vajadzīgo juridisko procedūru un vēlas to paveikt pēc iespējas ātrāk. Tās ir apņēmušās veikt visas vajadzīgās darbības, tā skaitā nodrošināt kontaktus ar attiecīgajām instancēm. Eiropola lēmuma 26. pantā ir noteikti sākuma punkts, un e, tur ir runa par sarakstu, ko sastāda valde. Patiešām valde ļoti ātri pabeidza savas iekšējās procedūras, un vēstule, kur tiek teikts, ka Dāniju vajadzētu iekļaut trešo valstu sarakstā, tika nosūtīta no valdes priekšādātāja padomēji. Tas notika 21. decembrī. Tūlīt pēc tam padome uzsāka savas iekšējās procedūras un sagatavoja padomes īstenošanas lēmumu – Šis lēmums ir nosūtīts Eiropas parlamentam 2017. gada 5. janvārī. Tagad, godāmie deputāti, es gribētu jums uh, uzskaitīt vairākus piemērus, kas ilustrē, cik liels ir bijis Dānijas ieguldījums Eiropolā. Eiropola informācijas sistēma, kuru uh, mēs pazīstam ar apzīmējumu EIS, un kas ir arī Eiropola galvenā databāze, e, iekļauj vairāk nekā 90 tūkstošu meklēšanas mēģinājumu no Dānijas puses. Tas nozīmē, ka Dānija ir ceturtā uh, no visām dalību valstīm. Surekas kungs atsaucās arī uz kontaktpunktiem. Patiešām Dānija darbojas 25 e, no 29 punktiem, Un te nav runa tikai par vienkāršu dalību, bet par aktīvu dalību. CNR uh, eh, ziņošanas sistēma. Dānija izmanto ļoti aktīvu šo sistēmu, un 2016. gadā tā apmainījās ar vairāk nekā 15 tūkstošiem CNR ziņu. Un tas nozīmē 11% palielinājumu salīdzinājumā ar 2015. gadu. Šis palielinājums arī atbilst aicinājumiem no parlamenta un arī no padomes uzlabot informācijas apmaiņu. Attiecībā uz CNR ziņojumiem Dānija arī aktīvi darbojas prioritārajās jomās, proti zādzības, terorisms un nelegāla migrācija. Patiešām 2016. gadā Dānija apmainījās ar 25% no visām ziņām, kas attiecas uz laupīšanām. Runājot par terorismu, uh, Dānija ir apmainījusies ar 16% no visām ziņām, kas attiecas uz terorismu. Par nelegālo migrāciju 13% no visām CNR ziņām uh, attiecās uz Dāniju. Tas nozīmē, ka mēs varam itin vienkārši nonākt pie secinājuma, ka Dānija ir valsts, kas uh, labprāt apmainās ar datiem ar Eiropālu. Tieši tāpēc būtu svarīgi, lai uh, nerastos operacionāla pārtraukumi pēc 2017. gada 1. māja. Un tagad trešā mana uzstāšanās daļa, un tā attiecas uz tālākajiem soļiem. Attiecībā uz eh, šī dosie steidzamību un ņemot vērā padomas nosūtīto vēstuli parlamentām, padome ir aicinājusi parlamentu sagatavot atzinumu. Tas ir jādara pēc iespējas ātrāk un, ja iespējams, vienu mēnešu laikā. Pēc tam, kā jau priekšādētājs pareiz norādīja, mēs uzsāksim otro kārtu. Proti būs jāslēdz eh, pati vienošanās. Sarunu iznākumu vajadzēs eh, apstiprināt eh, Eiropola valdei, un tas būs jāprezentē padomēji. Pirms padome pieņems savu lēmumu, tā vēlreiz konsultēsies ar Eiropas parlamentu. Tiklīdz šis solis būs pabeigts, Eiropols un Dānija varēs parakstīt vienošanos. Un cerams, ka tas varēs notikt pirms 1. maija. Esorekas kungs jau atsaucās uz 22. protokolas nozīmīgumu. Vienīgais veids, kā Dānija pilnībā varēs piedalīties jaunajā Eiropola regulā, ir izmantot procedūru, kas ir paredzēta līkuma 22. protokolā. Tieši tāpēc Dānijai nebūs nec piekļuves, nec arī tā varēs aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Taču šis eh, turpmākais operacionālās sadarbības lums ļaus apmainīties ar operacionālajiem datiem, un tādējādi mēs arī izvairīsimies no pārtraukumiem operacionālajā darbībā. Godāmie deputāti, tagad eh, mani secinājumi. Esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju jūs iepazīstināt ar padomas īstenošanas lēmuma projektu. Labprāt, turpināšu sadarboties ar jums eh, šajā uh, steidzamajā jautājumā. Paldies, un tālāk došu vārdu Dānijas iestāžu pārstāvē Mikelsens kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks par iespēju atrasties šeit šodien un vēlos pateikties uh, komitejai par to, ka uzaicinājāt arī Dānijas iestāžu pārstāvis piedalīties. Kā jau man kolēģi norādīja, iemesls, kādēļ Dānija uh, nevar turpināt piedalīties Eiropola regulas īstenošanā pēc šī gada 1. maija, ir 22. protokols un tas nozīmē, ka Dānijai vairs nav saistoša Eiropol regula. Eiropol Lisabonizācija bija viens no galvenajiem iemesliem, eh, kādēļ eh, Dānijas varas iestādes vēlējās opt-out variantu pārsvērt par, par opt-in uh, rezultātu, bet, diemžēl, tā kā referendums bija negatīvs, tad Dānijas uh, valdībai bija pilnībā jārespektē uh, tautas nobalsošanas rezultāti. Uh, Dānijas referenduma negatīvais iznākums nenozīmē to, ka mēs noraidītu Eiropola darba svarīgumu vai nozīmīgumu un mm, Dānija noteikti atbalsta uh, nolīgumu noslēgšanu ar Eiropolu, un to atbalsta arī tās partijas, uh, kuras atbalstīja opt-out nomainīšanu pret opt-in, kā tas norādīts 15. decembra deklarācijā. Eiropas Savienības iekšējā drošība ir kopīga atbildība, kopīgs pienākums, un tam ir nepieciešama tiesību sargājošo iestāžu un drošības dienestu sadarbība, lai nodrošinātu Eiropas Savienības kolektīvo drošību. Eiropol eh, šajā jautājumā spēlē svarīgu lomu nodrošinot informācijas apmaiņas ar dalībvalsts tiesību sargājošām iestādēm. Dānija ir bijusi Eiropola dalībniece kopš Eiropola tika izveidots, un Dānija šo gadu laikā ir bijusi lojāla Eiropola sadarbības principiem. To uzsver fakts, ka Dānija ir galvenais informācijas sniedzējs Eiropol informācijas sistēmā. Bez tām 2014. un 2015. gadā Dānija bija viena no tām dalību valstīm, eh, kas eh, visaktīvāk izmantoja EIS. Sadarbība ar uh, un caur Eiropolu Dānijai un arī citām dalībvalstīm ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības kolektīvo gan iekšējo, gan ārējo drošību. Un mēs uzskatām, ka tas mūsu kopīgās interesēs turpināt ciešu sadarbību, lai efektīvi cīnītos uh, uh pret pārobežu noziedzību un starptautisko terorismu, kā arī lai tos novērstu. Mēs nevēlamies, lai Dānija kļūtu par eh, balto plankumu Eiropas drošības kartē. Domāju, ka jūs piekritīsiet, ka šāds scenārijs ir nevēlams visām pusēm. Tas, ka Dānija uh, pamet Eiropolu, uh, ir bijis par priekšnoteikumu diskusijām ar komisiju, lai atrastu risinājumu. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams operatīvais nolīgums, lai minimizētu negatīvo ietekmi, ko atstāja Dānijas aiziešana no Eiropola. Operatīvi Vās sadarbības uh, struktūra um, būs specifiska un tā noteikti nebūs tas pats, kas um, pilnvērtīga līdzdalība Eiropolā. Bet, kā jau arī norādīja komisija, Dānija ieviesīs direktīvu par datu aizsardzību līdz 2017. gada 1. maijām, un tas arī tiks nodots parlamentam nobalsošanai pavisam drīz. Operatīvās sadarbības līgumām būtu jābūt pabeigtām līdz šī gada maija beigām, un tas nozīmē, ka procedūra ir jāiz ir jāīsteno ļoti īsā laikā. Tām ir nepieciešama analīze un projektu apspriešana. Dānijas valdība ir gatava sniegt jau kādu palīdzību, kas ir nepieciešama šajā procesā, un esam gatavi atbildēt uz ikvieniem jautājumiem, kas jums varētu būt šai sakarā. Paldies! Paldies visiem trim runātājiem. Eh, ir pieteikušies seši deputāti piedalīties šajās debatēs, un es gribētu lūgt jūs visus aprobežoties ar divām minūtēm uzstāšanās laika, lai mēs varētu arī uzklausīt runātāju, iepriekšēju runātāju atbildes un iekļautos laikā. Dievs Demēra kungs lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšstādātāji! Vispirms vēlos norādīt, ka jūs ļoti uh, veiksmīgi paskaidrojāt šo situāciju. Jūs skaidri norādījāt, kāds ir, teiksim, šis oficiālais iemesls un ko tas nozīmē pēc būtības. Ja runājām uh, par šo tiesisko situāciju, tad Būšu piesardzīgs un izteikšos kā pieredzējis deputāts, jo es esmu bijis eh, referents jautājumos, eh, līdzīgos jautājumos par uh, padomas regulām un esmu bijis arī referents jautājumā par sarunām ar Eiropolu. Es ļoti uzmanīgi klausījos tajā, ko teica komisija, uh, Eh, prezidentūras pārstāvis un arī Dānijas pārstāve. Un vēlos apliecināt vēlreiz to, ka Dānija ir svarīga dalībniece nodrošinot Eiropas Savienības drošību. Un tādēļ es uzskatu, ka Es sagaidu, ka būs starp institucionālais nolīgums starp padomi, komisiju un parlamentu. Un es domāju, ka tas, kā to izdarīt, ir atrunāts jau esošajā likumdošanā. Es respektēju Dānijas eh, tautas pieņemto lēmumu mm, 2015. gada decembrī. Un Man ir bijusi iespēja daudz runāt ar eh, manu draugu Petersenu kungu, kurš ļoti labi pārzina Eiropolu darbu un kurš ir savas valsts patriots. Un man ir bijušas arī sarunas ar Dānijas vēstnieku Eiropas Savienībā. Un pagājušajā nedēļā man bija gods tikties arī ar Dānijas tieslietu ministru. Līdz ar to es ļoti labi zinu, eh, kāda ir eh, šī kopējā situācija. Un es uzskatu, ka tie piedāvājumi, kas patreiz ir uz galda, ir mm, pamatoti un pareizi. Mums ir jāizmaina likumdošana un tas ir jādara ātri līdz šī gada 1. maijam. Lai Dānija varētu turpināt um, piedalīties Eiropas Savienības drošības sistēmā un tās nodrošināšanā. Līdz tam, protams, mēs respektējam leģitīmi noteikto laika grafiku, uh, vienlaicīgi arī nodrošinot vajadzīgo likumdošanu. ņemot vērā arī Dānijas tautas gribu. Mēs zinām, ka ir zinām ierobežojumi šādiem operatīvās sadarbības līgumiem, Un es neiedziļināšos tā detaļās, bet kopumā es atbalstu šo iniciatīvu un es ļoti ceru, ka mums izdosies uh, realizēt to visu paredzētajā laikā. Paldies, Dievs, Demerkungs! Tagad Petersen kungs lūdzu. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji! Es turpināšu dāniski, dārgie kolēģi! Dānijai ir nepieciešama jūsu palīdzība ļoti nopietnā situācijā, un es ceru, ka jūs palīdzēsiet um, Dānijai, lai nebūtu tā, ka mums pilnībā ir jāpamet Eiropol pēc um, šī gada 1. maija. Jāsaka, ka šī situācija ir. Uh, Dānijas tautas izvēles rezultāts, kas izrietēja no referenduma rezultātiem. Referenduma laikā Dānijas elektorāts tika maldināts, liekot tā domāt, ka arī pēc aiziešanas Dānija paliks eh, pilntiesīga Eiropola locekla. Tas nav iespējams, bet Ja Dānija aizies pilnībā no Eiropola, tad tas noteikti dos triecienu mūsu cīņā pret starptautisko noziedzību un terorismu. Un katrā ziņā tāda situācija nebūtu vēlama un optimāla. Šajā brīdī šajā fāzē es noteikti atbalstu jebkādu Dānijas iesaistīšanu tālākā Eiropola darbā, un es turpināšu strādāt pie tā, lai Dānija nākotnē varētu kļūt par pilntiesīgu Eiropola locekli, jo tas nāks par labu gan Dānijai, gan Eiropai kopumā. Kā es teicu, šī situācija ir mūsu paša radīta, un tādēļ vēlos izmantot šo iespēju, lai paustu pateicību komisijai, padomēji un Eiropas parlamenta deputātiem par izrādīto izpratni, ļaujot mums atrisināt šo sarežģīto situāciju Dānijā. Lielas paldies par izpratni, un es ļoti ceru uz konstruktīvu sadarbību. Paldies! Paldies, Sipelkons, lūdzu! Thanks a lot! Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, visi piekritīsiet, lai efektīvi cīnītos ar organizēto noziedzību, kas uh, vairumā gadījumā ir pārobežu noziedzība, mums ir nepieciešama sadarbība. To nav iespējams izdarīt tikai balstoties uz dalību valstu pasākumiem vai pierādījumiem, kas iegūti vienā dalību valstī. Tajā pat laikā vēlos paplašināt to jautājumu, ko pieminēja mans kolēģis eh, Pītersens. Tas ir politisks jautājums, un vai mēs visi piekrītam tām, ka tiek iekļauts Dānijas pilsoņi un Dānijas politiķi, kādēļ vispār šāds jautājums tika likts uz tautas nobalsošanu? Un es domāju, ka mums ir jāpadomā, par to, lai arī turpmāk neveidotos šādas situācijas, kad mums ir jāmeklē uh, kaut kādi apkārtceļi, lai Dānija varētu palikt Eiropolu sastāvā. Gribētu pieminēt vēl vienu politisku jautājumu. Es vienmēr sapratu, ka ja jūs esat kluba biedrs, tad ir jāpieņem tā noteikumi, bet Eiropas Savienībā šķiet šis princips nedarbojas. Mums dažādās jomās ir iespējams ar izņēmumu palīdzību izvēlēties nepiemērot normas, un man šķiet, ka tas nav pareizi. Un tas apdraud sadarbību. Tagad Mums ir jāizliekas, ka Dānija ir trešā valsts šajā situācijā. Es gribētu dzirdēt no juridiskā dienesta, kā to varētu izdarīt un kā to var organizēt, lai nodrošinātu tiesisko, vienlaicīgi nodrošinātu tiesisko paļāvību. Es gribētu vēl norādīt, ka šis risinājums nav ilgtspējīgs un es ļoti ceru, ka tiks piedāvāts risinājums, lai Dānija ilgtermiņā kļūtu par pilntiesīgu Eiropā locekli un lai turpmākos 20 gadus Dānijai nebūtu jāizmanto šāds uh, sakropļots risinājums, un varbūt, ka varētu izmantot kaut kādu norietu klauzulu, lai Dānija atkal varētu kļūt par Eiropolu pilntiesīgu locekli. Paldies! Paldies! Gribētu varbūt pieskarties dažiem jūsu noformulētiem jautājumiem, jo tie tālāk tiks izsnāt arī um, priekšsētāju konferencē. Jā, Pērnstas kundze, lūdzu. Paldies. Jā, tas ir problemātisks jautājums. Skaidrs ir tas, ka ir jārespektē referendums, lai arī kā šis rezultāts ir sasniegts, tas vairs nav svarīgi, rezultāts ir jārespektē. Un tagad attiecīgi jārīkojas. Mums tas ir pilnīgi skaidrs. Bet es gribu arī godīgi pateikt, ka eh, vai nu jūs esat iekšā vai ārā. Diskusijas ir pilnīgi pamatotas, un uh, tas arī apgrūtina visas lietas, un arī sarežģīti, ja tik visaptvaroša vienošanās pēkšņi uh, šis jautājums tiek iznāca referendumā. Tāpēc to nevajag uh, diskutēt, jo tas ir nacionāls jautājums. Eiropols, protams, ir ne tikai pozitīvi vērtēts no mūsu politiskās grupas puses. Mēs esam arī kritizējuši daudz lietas, piemēram, kontrols funkcijas attiecībā uz Eiropolu. Tas ir skaidrs, bet vēl ir skaidrs arī tas, ka krimināla vajāšanā pārrobežu kontekstā, protams, ir jābūt sadarbībai. To mēs nenoliedzam, tas ir nepieciešams pilnīgi noteikti. Vienkārši tagad jāparaugās, kā to panākt. Kas man nav skaidrs, un e, šeit gribētu lūgt precizējumus, kā šis nolīgums tagad izskatīsies. Dānijai nebūs pieeja datu bāzēm, bet uh, kaut kā notiks datu apmaiņa. Kā jūs to varētu, vai jūs to varētu precīzāk e, izskaidrot, jo te ir runa par personas datiem. Mums ir datu aizsardzības nolīgumi, tie ir pareizi, tiem ir jābūt spēkā, tie arī saglabājas spēkā. Uh, Tātad no vienas puses um, viņi nav iekšā un viņi ir trešā valsts. Tātad juridiski tas ir problemātiski, un tas vēl būtu jāprecizē, jāskaidro, kā tas darbosies, un varbūt tāda juridiska pārbauda varētu tikt veikta. Uh, es nedomāju, ka tam vajadzētu pārāk ilgu laiku, lai līdz 1. maijam mēs varētu tādu skaidrojumu šeit parlamentā saņemt par šiem jautājumiem. Par to es tiešām iestājos. Tagad mums ir jāraugās, kā tagad nonākt pie tāda varianta. Es uh, lielā mērā atbalstu sociāldemokrātu priekšlikumus. Mēs esam ieinteresēti šeit rast risinājumu. Ir vienprātīgs Dānijas parlamenta lēmums šeit panākt kaut kādu vienošanos. To nevajadzētu bloķēt. Tomēr labi apzinoties, ka mēs šeit nonākam pelēkajā zonā vai tādā notikuma attīstībā, kur mēs nevēlamies, kas uh, vēl uh, vājina Eiropas Savienības uh, saliedētību. Tātad lūdzu precizēt šo jautājumu un arī juridiski skaidrot šo nolīgumu jautājumu. Paldies! Okay, thank you. Um, and now... Paldies, un tagad Vistersenkungs lūdzu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 Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupa vienmēr ir respektējusi pašnoteikšanās principu dalību valstīs. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības valstu tautām ir tiesības izvēlēties, uh, kādā virzienā Eiropas Savienība tālāk attīstīsies, un tādēļ arī mums ir šie opta, šīs optauta iespējas gan apvienotāji karalistei, gan Dānijai, gan arī citām dalību valstīm. Mēs negribētu tādu situāciju, kad nolīgums starp Dānijas valdību un komisiju un padomi un būtu aptverošāks nekā tas ir. Tajā pat laikā mēs atbalstām Dānijas parlamenta nolīgumu atbalstīt e, šī, e, šīs vienošanās, šī nolīguma ieviešana likumdošanā. EKR grupas vārdā es varētu atbalstīt šo procesu, lai tas noritētu pēc iespējas ātrāk un gludāk. Protams, ir veseli arī tiesiski jautājumi, kas būtu vēl jāatrisina, bet es domāju, ka šo procesu varētu pabeigt vēl pirms eh, šī gada uh, pirmā uh, māja. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, Bernstein kungs lūdzu. Thank you, Chair. I will also... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī e, runāšu dāniski. Vēlos pateikties tām politiskajām partijām, e, kas atbalstīja iespēju Dānijai turpināt uh, līdzdarboties Eiropolā, bet, kā jau mans kolēģis Petersens teica, tā būs B pat vai C klases uh, līdzdalība Eiropola darbībā. Tas nozīmē, ka mums nebūs tieši piekļuvu datu bāzēm, nedz arī uh, varēsim uh, piedalīties uh, vadības padomas darbā. Nu, es domāju, ka uh, tas daudziem šeit klātsošiem neko konkrēti nenozīmē, bet tas, ka nebūsim pilntiesīgi Eiropola biedri, nu, diemžēl tāda tā, ir tā situācija, bet es ļoti ceru, ka tiks atrasts risinājums un ka būs vēl viens referendums par atgriešanos. Paldies! Paldies! Es domāju, ka jūsu teiktais ir nepārprotams šajā kontekstā, un es domāju, ka te nav pārāk daudz varbūt tādu specifisku jautājumu, bet varbūt kāds no uh, runātājiem varbūt vēlas atbildēt uz šeit izskanējušiem komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirmkārt gribētu pateikties godātiem deputātiem, kur izteicās, jo jūsu paustās bāžas tiešām ir ļoti nozīmīgas šobrīd. Uh, Eh, kad mēs eh, gatavojamies atbalstīt Eiropolu, eh, noslēdzot šo darbības nolīgumu. Un tas, ko jūs uzsvērāt, tiešām ir ļoti būtiski, jo īpaši datu aizsardzības aspekts. Uzklausot Dānijas pārstāvjus, šīs te apliecinājums, ka policijas direktīva par datu aizsardzību Dānijā tiks ieviest pirms 1. māja, ir ļoti būtiska un eh, tas arī mums komisijā eh, un arī jums šeit parlamentā notriekti eh, ir tāds iedrošinošs izteikums. Un arī Sipels kundzes teiktais ir ļoti būtisks, ne tikai politiski, bet arī no savas puses grib uzsvērt drošības aspektu. Šīs te bāžas par ierobežoto laiku šai sadarbībai. Mēs arī e, dzirdējām, cik svarīgs drošības partners ir Dānija un cik svarīgi e, ilgtermiņā būtu e, paraudzīties, kā Dānija varētu sa uzlabot savu sadarbību ar Eiropolu. Tātad mums vajadzētu padomāt par to, kā ielu, ie, nolīguma ietvaros iekļaut tādu kā pārskatīšanas klauzulu uh, kas eh, ļautu mums uh, ieviest šo sadarbības nolīgumu. Tā pašā laikā mums tomēr ir uh, jāsaprot, ka vienīgais veids, kā Danijai pilnībā izmantot Eiropas regulu, ir 22. protokola noteikumi. Tātad šeit ir iespējas uh, kaut ko uzlabot, un to esam gatavi skatīt, bet uh, tiesiskuma princips un 22. Eh, protokols arī šajā punktā ir pilnībā jāņem vērā. Paldies, priekšsādātāji! Labi, ja prezidentūra vai Dānijas iestādes grib atsaukties uz teikto, jā, pavisam īsi lūdzu, jā, liels paldies, es gribēju tikai uh, atzinīgi vērtēt Diezda Mēra kunga teikto, uh, viņš tiešām ir īsts valstvīrs. Uh, Kas attiecas uz jautājumiem, Sipelskunds uzdeva jautājumu un uz to atbildēja Svareks kungs, kas attiecas uz datu aizsardzību. Ja mēs paraugāmies uz uh, deklarāciju, tad pirmajā pantā noslēgumā ir rakstīts sekojošais. Nākotnes nolīgumā būtu jānodrošina pienācīga līmeņa sadarbība operācijās, apmaiņoties ar uh, Uh, attiecīgiem datiem un nodrošinot pienācīgu drošību. Tātad, ja uh, šajā nolīgumā būtu jāņem vērā tas, kas te tiek teikts, tad uh, droši vien, ka tas daudzus iedrošinās. Paldies. Paldies mūsu trim viesiem un uh, um, gribu um, uzsvērt kolēģiem, ka Dānijas puse ir tiešām ļoti labi sagatavojusies šai sanāksmei. Uh, Un eh, tagad par to, kas notiks tālāk, man kā komitejas priekšsādātājiem nebūtu jākomentē politiskā situācija, kas radīja šo situāciju, bet man ir jākomentē šī situācija. Tātad eh, pozīcija ir sekojoša. Es domāju, ka mūsu pieredzējušākie deputāti ļoti eh, skaidri jau to izklāstīja un arī bijušais Elipola referents, bet tagad koordinātori iecels uh, atzinumu sagatavotāju, ja, piemēram, Ernstas kundze, Diezdamera kungs un citi uh, minēja juridisku atzinumu, tad uh, viņi ļoti atbildīgi teica, ka mēs skatīsim šo jautājumu ļoti atbildīgi un um, tas ir eh, lēmums, kas koordinatoriem um, būs jāpieņem šodien, ko tie var izdarīt. Kas ir svarīgi, kolēģi, ir svarīgi, lai Dānija arī uzņemtos skaidras saistības. Un viņiem, eh, kā jau mēs dzirdējām no komisijas, tas ir jādara saistībā uz, ar uh, policijas direktīvas ieviešanu un tiesu uh, piekritību, un tas viss ir jāiekļauj nolīgumā. Kas attiec uz Libe komiteju, mēs saprotam, kādas ir operacionālās vajadzības un kādas ir sadarbības vajadzības starp Dāniju un Eiropolu, lai nodrošinātu drošību, un daudz sanāksmes par to ir notikušas, un mēs saprotam, saprotam kāda šeit ir uzdevuma, bet uh, ir vismaz vienreiz šodien jāpasaka skaidri, ka uh, šis priekšlikums, kas ir piedāvāts, neļauj parlamentam pilnībā piedarīties eh, šajā pre, pre Lisabonas triešā pīlāra eh, nolīgumā. Un jau deputāti to uzsvēra. Tātad eh, risinājums, kas tiks rasts pēc kaut kāda laika, tā uzdevums ir šos padomes ieviešanas noteikumus pārvērst instrumentā, kas ir uh, atbilstoši jaunajam regulējumam, kas stāksies spēkā šā gada 1. maijā. Mums pēc kāda laika ir jānonāk pie kaut kā labāka, bet tagad ir izņēmuma situācija, un šajā izņēmuma situācijā, ārkārtas situācijā, mēs iesniek, iecelsim mūsu referentu, pildīsim savus pienākumus saskaņā ar uh, koordinātoru ieteikumiem, kas tiks pieņemts šo pēcpusdienu noteiktajā laika grafikā. Tātad šo pēcpusdienu arī to visu apspriedīšu ar koordinātoriem. Paldies kolēģiem par eh, ļoti rūpīgo šī jautājuma izskatīšanu. Tā ir ārkārtas izņēmuma situācija un paldies arī mūsu viesiem par prezentācijām. Paldies par debatēm, kolēģi. Un eh, pēc koordinātoru sanāksmes piecos tad arī runāsim tālāk. Paldies!